Uh, dear colleagues, ladies. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim uh, skatīt darba kārtību. For this afternoon. Skatīsim šos šīs dienas pēcpusdienas darba kārtību. Paldies, ka esat ieradušies. Daudzi gan nav ieradušies, bet uh, vēl jo svarīgāks ir katrs deputāts tāpēc, ka esam tik maz, un lūdzu neatstājiet mūs uh, pirms 6.30, ja var jūs lūgt. Pirmdiena, 21. septembris 2015. gads, no 3 līdz 6.30 šodien paredzēts sēde, un darba kārtība ir jūsu dokumentos, un es gribētu piedāvāt dažas izmaiņas. 7. un 14. darbkārtības punkts, uh, to piedāvāju samaz, samainīt par kapitāla tirgu savienības izskatīšanu. Tur Levandovska kungs ir referents, uh, to mēs skatīsim 22. septembrī otrdien no 9 līdz 10. Un koordinātoru sanāksme notiks uh, Eh, arī otrdien 22. septembrī kā pēdējais punkts no 5 līdz 6.30 pēcpusdienā. Tātad, tās nav tādas eh, izšķirīgi svarīgas izmaiņas. Astotais punkts. Tur ir jābalso par eh, sarunu rezultātiem saskaņā ar reglamentu 73. pāntu un uh, tur Zoriņokungs ir referents, tas ir atliks uz 2015. gada 13. oktobri nopietnu iemeslu dēļ. Un 7a punkts uh, tiek pievienots jauns punkts darba kārtībai. Tātad tās ir trešās izmaiņas. Koordinātori šobrīd strādā pie ziņojums un atzinums sadalas sistēmas pārskatīšanas eh, ir eh, izveidota pozīcija, tā tika apstiprināta koordinātoru sanāksmē pagājušajā nedēļā. Eh, un 17. septembrī zaļo koordinātori un arī GOE un FDD grupas koordinātori ar vēstuli ir lūguši uh, balsot par pagājušajā nedēļā pieņemto pozīciju komitejā. Balstoties uz šo vēstuli un saskaņā ar 205. Eh, reglamenta pāntu, kas ir svarīgi, ka mums ir šāds reglamenta pāns Eiropas parlamenta reglamentā, un saskaņā ar to mēs balsosim par koordinātoru lēmumu. Ja būsim gatavi atbalstīt, koordinātoru lēmumu, tad varēsim to darīt, un ja būsim pret, tad varēsim balsot pret. Tas būs rīt desmitos. Tātad lēmums par ziņojumu un atzinumu sadalas sistēmas pārskatīšanu, kā to lēma koordinātori 15. septembrī, par to tiks balsots rīt un tas ir saskaņā ar 205. reglamentu pāntu. Un tas ir tāpēc, ka trīs politiskās grupas uh, lūdza par to balsot. Un pēc tam teksts, protams, tiks izdalīts visiem deputātiem šī balsojuma teksts, tātad balsošanas saraksts. Mums ir trīs priekšlikumi. Vai ir kādi jautājumi, darbie kolēģi? Raila kungs, lūdzu, jums vārds. Mums eh, vēl ātri jāsagatavojas, mirklīti. Esmu gatavs. Labi, tad es varu sākt. Man ir tikai papildi jautājums. Jautājums par to, kā mēs sadalām ziņojumus. Agrāk to vienmēr lēma koordinātori savā starpā. Tas bija tāds ļoti konkrēts īpašs koordinātoru uzdevums. Es nesaprotu, kāpēc tas tagad tiek mainīts un vai tas tiešām ir jāmaina, jo citādi mums būs jābalso par visiem uh, procedurāliem jautājumiem šeit, jo es arī tad lūkšu balsot par visādiem jautājumiem. Tātad vai nu koordinatoriem ir šis uzdevums, un tad tas vienmēr tā ir, vai arī tad mēs to mainām, un tad tas attiecas uz citiem jautājumiem. Uh, Ja citām politiskajām grupām arī būs kādi īpaši svarīgi jautājumi, tad tās arī lūgs par to balsot komitejā. Ja mēs apstiprināsim izmaiņas sadalījuma sistēmā, tad eh, pat nākotnē to darīs eh, koordinātori eh, un ne jau komiteja. Mēs balsosim tikai par sistēmas maiņu. Netiek mainīts šis vispārējais noteikums, ka koordinātori atbildīgi par ziņojumu sadali. Uh, Sistēma saglabāsies tāda pati koordinātori, būs arī turpmāk atbildīgi par ziņojumu un atzinumu sadali. Mēs gribētu tikai mainīt sistēmu. Un tagad ir uh, lūgums um, komitejai balsot par šo sistēmas maiņu. Bet lēmumu pieņemšana joprojām būs koordinātors zinās. Man palaiž šķiet, ka Tas ir diezgan skaidrs. Vai jums tas ir skaidrs, Raila kungs, tagad? Ja? Es jau to sapratu iepriekš. Es jau iepriekš sapratu, par ko mēs balsosim, bet es nesapratu, kāpēc šis līdzšinējais uh, noteikums to arī neapstiprināja komiteja. To uh, pirms daudziem gadiem pieņēma koordinātori Un ja tagad to vairs nelēma koordinātori, bet visu komiteju, tad es gribēju tikai norādīt uz to, ka visi noteikumi būs jābalso šeit komitejā, kas ir saistīti ar kaut kādiem noteikumiem. To mēs nevaram darīt. Nē, kolēģi. Herbert. Nebija, uh, nav bijis šāds lūgums iepriekš par to balsot komitejā. Uh, Līdz ar to visi koordinatoru lēmumi bija spēkā. Tagad trīs politiskās grupas ir lūgušas šo jautājumu pārbaudīt komitejā. Tā ir neparasta situācija, pilnīgi jums piekrītu. Bet, ja šāds lūgums ir izteikts, trīs politiskās grupas ir izteikuši šādu lūgumu, tad mans pienākums ir lūgt jums balsot, neko vairāk. Bet, uh, jā, situācija ir ļoti neparasta. Agrāk nekad, uh, tad, kad jūs bijāt komitejas priekšsēdētājs, neviens nelūdza uh, šādas balsojumas veikt, bet katru reizi koordinātāru sanāksmes sākumā es vienmēr pasludinu, ka koordinātori ir lēmuši par tādiem un tādiem jautājumiem, un ja jums ir kādi iebildumi, tad lūdzu celiet roku. Neviens nekad necēla roku. Tātad man nešķiet, ka mēs te kaut ko daudz mainām. Ja uh, jums šķiet, ka ir jāsāk diskusijas, varam to darīt, bet nu labi. Dargie kolēģi, lūdzu, jūs gribējāt kaut ko teikt? Ναι, Πρόεδρε, απλώ πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι η διαδικασία και αποφασίζει. Jūsu teiktais atbilst patiesībai. Lēmums par uh, ziņojumi ir koordinatora kompetencija, bet kāpēc? Par to mēs gribam runāt eh, komitejā. Tāpēc, kā sistēma mainās, nevis sākotnēji, kā tas bija iecerēts, bet uh, procesa laikā bija šīs priekšlikums, tāpēc, ka mēs esam vidusposmā, bet mēs uzskatījām, ka pareizāk būtu to diskutēt komitejā, jo situā, tas daudz ko maina un ir liela viedokļa atšķirība starp koordinatoriem. Paldies, es, darbie kolēģi, īpaši koordinātori. Ceru, ka jūs esat gatavi informēt savus uh, kolēģus, savus deputātus par visu šo situāciju jo mums vajadzētu izvairīties no diskusijām, jo mums rīt ir jābalso. Nav laika garām diskusijām. Balsošanas taiks ir paredzēts balsošanai. Tāpēc es gribētu lūgt visus koordinātorus apspriest šo jautājumu ar eh, politiskajām grupām. Tas ir ļoti svarīgi, ja rīt vēlamies laicīgi pabeigt balsojumus. Dargie kolēģi, paldies! Un tagad mans jautājums. Vai šīs izmaiņas, ņemot vērā, mēs varam apstiprināt darba kārtību? Šīs trīs izmaiņas, ko es minēju, neviens neiebilst. Priekšsādātāji paziņojumi. Paplašinātā a, biroja sanāksme ar Marušu Šeščoviču par enerģijas a, savienības situāciju notiks Strasbūrā 6. oktobrī no 8.30 līdz 10. Un tā notiks Winston Churchill 200 telpā. Tā būs neformāla diskusija. Tas nozīmē, ka tā būs diskusija starp uh, vicepriekšsēdētāju Marusu Šefčoviču un uh, ITRE komitejas deputātiem. Neformāla diskusija. Līdzīgi kā mums nesen bija diskusija ar kādu citu komisāru Moedas, pavisam nesen. Trešais punkts. 15., 16., 17. jūlija protokoli ir iekļauts jūsu dokumentos, un ja eh, līdz sanāksmes beigām neviens nekomentēs, tad tie ir apstiprināti. Ceturtais punkts. Apvāršanas 2021. rezultātu viedokļu apmaiņa ar Eiropas komisijas direktoru Robertu Janu Smicu. Sveicu jūs Eiropas parlamentā. Eh, jūs ļoti bieži esat mūsu viesis, eh, ģenerāldirektora kungs. Eh, mēs esam jau varbūt pieraduši pie jums, bet atkal ir liels prieks jūs redzēt. Paldies! Un tagad būs viedokļa apmaiņa par ļoti svarīgu te tēmātu programmu apvēršanas 2020. Jūs ļoti labi zināt, eh, direktora kungs, ka eh, komisārs Mēdas eh, visu laiku uztur kontakts ar mūsu komitejas deputātiem un ir ļoti svarīgi visu laiku regulāri saņemt informāciju par to, kas notiek jo, kā mēs zinām, tad eh, inovācija politika, jaunās tehnoloģijas un pētniecība ir mūsu darba kārtībā, un tā tas ir bijis eh, jau kopš 2000. gada, tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, un mums vajadzētu panākt rezultātus. 15 gadus pēc inovācijas politikas Uh, iekļaušanas mūsu darba kārtībā. Eiropā 2020. Uh, Lisabonas stratēģija sākās pirms 15 gadiem, un mums būtu jāpanāk rezultāti. Jautājums ir, kā to panākt. Jūs jau daži vairākus gadus strādājat šajā amatā. Lūdzu, jums vārds. And, uh, Paldies, un godātie itra komitejas deputāti. Paldies, ka man ir tā iespēja šodien jūs uzrunāt, informējot par apvārsnes 2021. panāktajiem rezultātiem. Vispirms Moedas kungs jau ir izsūtījis jums rakstisks un detalizēts atbildes uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, tāpēc tehnikālijās nekavēšos. Savu īso uzstāšanos vēlētos galvenokārt veltīt tam, kā darbojas apvārsnes 2020 un par to, kā apvārsnes 2020 sasaucas ar šīs komitejas e, prioritātēm. E, jūs jau atcerēsieties, ka izstrādājot apvārsnes 2020, e, jūs izteicāt savu, savas vēlmes, ko tur vajadzētu iekļaut, un tagad mēs sniegsim jums atbildes. Protams, ka sasniegtā ir daudz, un tomēr um, ir arī tādi jautājumi, kas varbūt nav darbojušies tā, kā mēs to esam vēlējušies. Vispirms tā tad ar labajiem panākumiem. Apvārsnes 2020 ir neiedomājami populārs, un uh, līdz pat šim brīdim mēs esam saņēmuši 65 tūkstošus uh, priekšlikumu. Un tas skaidri parāda, ka uh, daudzi no projektu iesniedzējiem eh, arī saņem naudu no Briseles. Un vēlos pateikt, ka lielākā daļa no šiem priekšlikum, priekšlikumiem ir ļoti, ļoti labi. Tātad eh, šis buklets, tajā nav varbūt atspoguļot 65 tūkstoši, jo liela daļa no šiem 65 tūkstošiem vēl nav izvērtēti, bet šajā bukletā ir tā kā sniegts pārskats par 31 tūkstoti projektiem, kur ir saņēmuši jau naudu. Tā tad eh, iesniedzēja galvenokārt uzmanību vērš uz sociālajiem izaicinājumiem. Viņiem ir skaidrs, ka eh, skaidriem kritērijiem arī ir jābūt. Un apvāršana 2020, tātad vēlreiz uzsvērš, ir ļoti liels un panākumiem bagāts projekts. Otrs, mēs nevēlamies, eh, lai kaut kādā veidā mēs visu laiku tikai atbalstītu jau ierastos. Bet 40% ir jauni pienācēji, jauni projekti ies, iesniedzēji, un tas arī bija šīs komitejas tā kā vēlme iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus, un lai nebūtu tā, ka izveidojās tās tā kā burtais lokas. Protams, kā MVU iesaiste ir jāveicina, bet e, mēs e, atbalstam jaunu uzņēmumu veidošanu. Un jūs esat izveidojuši mērķus, e, uzsverot, ka 20% no otrā un trešā pilāra budžeta ir jānonāk MVU. Uzreiz vēlētos pateikt, ka šodien mēs esam sasnieguši 23%, tātad mēs esam pat pārpildījuši plānu. Uh, un Stojas, kungs, Stojas kundze un Rībīga kungs vienmēr ir uzsvēruši to, cik svarīgi ir iesaistīt MBU. Tagad ceturtais punkts. Un tas eh, lielā mērā ir arī šās komitejas priekšsēdētāja atsuraugs. Arī Turmas kungs to ir uzsvērs, tātad enerģija. Vienojoties par apvārsnes 2020 tieši enerģijas jautājums bija ļoti aktuāls, un eh, lai mēs vairāk atbalstītu pētījumus eh, nekonvencionālajos eh, enerģijas avotos, un šobrīd 85% no budžeta ir jāizmanto atjaunīgajiem energoresursiem un arī tādiem, kuri tikai ienāk tirgū. Un šobrīd mēs esam 90% atbalstījuši. Tātad arī šeit mēs esam pārpildījuši plānu. Piektais punkts e - ERC. Tas ir labākais, ko mēs esam izdarījuši Eiropas zinātnē ERC. Un prezidents zina, cik ārkārtīgi veiksmīgs ir šis projekts. Un uh, tādu kritēriju pārbaudu saskaņā ar IRC jau ir pazīstama visā pasaulē. Un šeit jau iesniegumi nāk ne tikai no Eiropas, bet no visas pasaules. Un uh, pirms kādu laiku mēs jau izveidojam šo ERC, un Nīblers kundze, diemžēl, nav mūsu vidū šodien, bet uh, viņa uh, smagi strādā un daudz strādā, lai šī programma tiktu palaista. Arī jūs, priekšsēdētāja kungs, jau no pirmās dienas esat atbalstījis ERC un tā darbību. Sastais, Eiler kungam pateicoties, mēs esam izveidojuši tā saucamo ātrās pieejas mehānismu inovācijām. Arī uz to tika likts uzsvars šajā apvārsnes 2020. Šī jaunā iniciatīva uz kuru sākumā raudzējāmies pietiekami skeptiski, mēs esam saņēmuši 264 priekšlikumus, tātad eh, mēs varam izvēlēties tikai 16, tāpēc eh, mēs bijām ļoti pārsteigti, priecīgi pārsteigti, kad interese bija tik ļoti liela. Eh, šis ir ticis palaists kā pilotu projekts un iespējams, ka mēs strādāsim arī tālāk. Septītais izplatītu paraugu praksi. Redzu, ka Roila kungs eh, sēž mūsu vidū un ar Barbaru Kudričku viņš ir daudz strādājis, lai iniciatīvas būtu tātad plašākas un atbilstošākas, un noteikti šeit vajadzētu pieminēt arī citus projektus. Un mēs esam piedzīvojuši ļoti lielu iesniedzēju interesi. Uh, Man personīgi, un tas arī ir pēdējais punkts, astotais, man personīgi šķiet, ka apvārsnes 2020 ir tik veiksmīgs tieši savas vienkāršības dēļ. Un tieši jūs esat spēlējuši būtisku lomu, tā bija Karvalju kungs, kurš eh, sagatavoja ļoti detalizētu ziņojumu ar 54 vienkāršošanas priekšlikumiem, uh, Tāpēc mēs esam pateicīgi Varļo kundzei un arī šai komitejai, ka jūs uzstājāt, protams, arī mēs, uz vienkāršošanu. Vai man ir bažas? Jā, ir. Ir arī dažas problēmas, un ar tām jūs tagad iepazīstināšu. Tātad, savā pirmajā runas daļā runāju par to, cik ļoti populārs ir apvārsnes 2020, bet tagad par problēmām. Vispirms, Mums eh, ir ļoti cieši jāuzrauga visu Eiropas Savienības dalību valstu darbība. Šobrīd, balstoties uz pirmajiem rezultātiem, mums eh, nav pamata bažām un tomēr mums ir jāuzraug šī situācija. Un, protams, tad eh, sinerģija starp eh, apvārsni 2020 un struktūra fondiem. Un ar Van Nistelroju kungu esmu runājis par šiem jautājumiem un to darīšu arī turpmāk. Otrs bažavots ir startautiskie iesniedzēji jo apvārs 2020 ir pieejams visiem, un mums ir nepieciešams eh, kā vēl nekad piesaistīt lieliskus prātus no Ķīnas, Amerikas vai Brazīlijas. Šobrīd mēs Eiropā radām vienu trešdaļu no pasaules zināšanām, un tomēr eh, bīstam tendence, ka mēs šo vienu trešdaļu arvien vairāk zaudējam. Mums ir jāpiesaist labākie pasaules prāti, un es vēlētos redzēt daudz vairāk iesaistamies citu kontinentu zinātniekus. Un trešās bažas joprojām vienkāršošana. Kā jau Medas kungs pieminēja, eh, vienkāršot mēs varam vēl un vēl. Un šonadēļ mēs organizēsim eh, zinātnisku semināru, kurā mēs visas iesaistītās puses uh, iepazīstināsim ar vienkāršošanas pasākumiem un ko varbūt darīt. Par vienkāršošanu mēs iestāsimies vienmēr, bet eh, ja jūs man jautātu, kas ir mans lielākais bažu avots, un tā ir eh, pārmērīga lielā popularitāte. Un eh, šobrīd mums ir tik ārkārtīgi daudz priekšlikumu, kā mēs varam akceptēt, apstiprināt, tikai 12%, vēl pirms gada tas bija 20%. E, mums tiek iesniegti vienkārši lieliski projekti, un tas ir ļoti, ļoti tāds mm, žēluma pilns stāsts, ka iesniedzēji ir tik ārkārtīgi daudz. Un tas tikai pierāda vienu priekšsēdētāju kungs. Jūs un jūsu komiteja un parlaments bija, jums bija taisnība, vajadzēja 100 miljārdus un nevis 80. Naudas mums ir par maz priekšsādātājs. Paldies direktoru kungam. Mūsu kolēģis, biežais kolēģis Karvaljo. Tagad ir Moedas kunga kabineta vadītājs, tātad eh, ļoti tuvu Viņš nav kabineta vadītājs, bet eh, kabineta loceklis. Tātad viņa mums joprojām atrodas ļoti tuvu. Bet eh, tagad eh, došu vārdu koordinatoriem un referentiem. Elkungs, lūdzu. Es rapporteur in last term in office. <clears throat> All right, thank you, thank you very much just for the, for the sake. Paldies. Es gribēju tikai minēt, ka Madurels kundze vairs nav parlamentā, bet ļoti cieši ir iesaistīta apvērsnes 2020 projektā. Trīs jautājumi. Pirmkārt, tāds acīm redzams jautājums. Mēs tagad sākam sarunas par ikgadējo budžetu starp budžetu komiteju un padomi. Un mans jautājums būtu, ko jūs sagaidāt no savas puses un uh, taktiski, kāda ir taktiskā komisijas pozīcija šajā jautājumā, jo mēs atveram durvis tā sauktiem backloading. Un tagad mēs redzam, ka tas ir pirmais uh, ikgadējais budžets, kas uh, tur ir paredzēts, un tad kādas ir uh, jūsu prognozes, kāds varētu būt šī pasākuma rezultāts. Un tas ir saistīts arī ar otru jautājumu, ko uzdošu par samazinājumiem. Uh, šobrīd uh, ir spiediens no divām pusēm. Mēs samazinājām finansējumu apvārsim 2020, un tas automātiski noved pie tā, ka ir pārāk daudz pieteikumi, nu, bet tas nozīmē arī, ka dalībvalstis steidzas pieteikties šai programmai. Tās pašas dalībvalstis, kas samazināja finansējumu, tās pašas tagad steidzas pieteiku, pieteikties. Uh, es tikos ar Itālijas universitātes vadītāju un oficiālā konferencē bija uh, tāds kā sauklis uh, apvārsnes 2020 vai nāve. Tātad jāsteidz pieteikties. Un tagad uh, divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, esmu nedaudz nobežījies par uh, sadarbības pētījumiem. Tas ir tāds uh, jautājums, kas ir tā kā pa vīdu starp dažādām interesēm un uh, samazinājumiem. Un uh, tas ir bijis tāds kā upurs budžeta izpratnē. Tātad, kā jūs uh, skatāties, kāda būtu tā loma un ko mēs te varētu darīt? Un treškārt, Jūs atsaucāties uz vienkāršošanas jautājumu. Kādas ir jūsu gaidas? Jā, ir vienkāršošana, bet runājot par struktūru, bet mēs redzam, ka tiek deleģēti aizvien vairāk jautājumi aģentūrām. Tātad, kāda ir jūsu ilgtermiņa perspektīva, kāds ir šis ilgtermiņa plāns? vai šis RGD varētu kļūt aizvien mazāks, eh, un eh, tātad kāda ir šī struktūrālā perspektīva nākotnē. Paldies. Thank you very much. And madam. Paldies, un tagad mūdas kundze. Thank you. Yes. Uh... Paldies. Paldies par prezentāciju un to, ka atzīstat cik svarīgs ir mūsu komitejā pārsim 20-20 jautājumus. Pār vienkāršošanas jautājumiem gribētu es runāt. Viens attiecas uz universitāšu finansējumu un personāla atalgojumu uzskaiti. Vai šis jautājums tiks skatīts noslēdzot gadu un nevis pašreiz, nevis ikmēneša uzskaitēm? Tas bija pirmkārt un otrkārt par iekšējo izmaksu vienkāršošanu. Ja attiecībā uz izmaksu ieskaitīšanu fiksētajās izmaksās, kas būtu uh, tiešo izmaksu ietvaros un atsevišķi, vai jums ir kaut kas vēl piebilstams? Eh, komisāra Moidas eh, piedāvājumam attiecībā par Eiropas inovācijas padomu, vai jūs varat eh, detalizētāk pastāstīt par to, kā tas varētu izskatīties un kādas varētu būt tās at tā attiecības ar citām struktūrām. Un visbeidzot, par budžetu runājot, izpildes budžets vienmēr ir visai kritiska sadaļa no tā, ka attiecībā uz to, kā mēs varam turpināt darbu un e, lūkojoties uz atsevišķiem mūsu mērķiem pašreizējā budžetā. Dažkārt lietas nav skaidras, dažkārt ir e, runa par to, kā iekļaut to izpildus budžetā un kā to visu atrisināt līdz galām. Paldies! Nākošais runātājs! No ECR grupas ir vicepriekšsēdētājs Henkels. Paldies, man ir pāris jautājumi. Pirmkārt, jūs norādījāt to, cik svarīgi ir tas, lai Eiropas programma būtu atvērta citām valstīm, un man ir jautājums attiecībā uz ārpus Eiropas Savienības valstīm, un jautājums ir sekojošs. Vai sadarbībā ar Šveici un Krieviju, cik lielā mērā tā tiek kavēta vai aptraucēta, ņemot vērā problēmas ar Šveici pēc imigrācijas balsoģumu, un šis pats jautājums attiec arī uz sadarbību ar, ar Krieviju pēc sankcijām. Otrais jautājums attiecas uz birokrātiju. Jūs norādījāt, ka 14% no simta ir veiksmīgi, tas nozīmē, ka 14 no 100 grupām ir, ir um, apmierināts ar lēmumu, tas nozīmē, ka 86 nav. Es gribētu zināt, kā tas ietekmē zinātnisko kopienu, jo mana pieredze rāda, ka šķiet, ka mūsu Eiropas zinātnieki ai, ļoti daudz nodarbojās ar šādu priekšlikumu rakstīšanu un mazāk ar pētniecisko darbu, kas, manuprāt, bija sākotnējais mērķis. Šajā sakarā man ir vēl viens jautājums. Cik cilvēku nodarbina komisija tiešā un netiešā veidā, lai pārvaldītu apvārsni 2020 un kā tas atspoguļojas uz budžetu un kā tas atspoguļojas pēdējās programmās? vai ir pārliecīga administrēšana, kas ir jāfinansē, vai tā pieaug, vai tā samazinās. Un mans pēdējais jautājums. Es to uzdevu komisāram Oidašam um, pagājušajā nedēļā, bet gribētu uzdot arī šeit. Esmu pārliecināts, ka pagaidām atbildi jūs nespējat sniegt uz to, bet jūs varētu pie tā piedomāt Eh, humanitārajām un sociālajām zinātnēm eh, vajadzētu saņemt netiešu aptvērumu. Un es gribētu saņemt kādu apstiprinājumu, ka tas viss darbojas. Ja es skatu šo grāmatu, tajā ir eh, vairāki projektu piemēri, bet neviens neliek domāt, ka tur tik iekļauts eh, humanitārās vai sociālās zinātnes. Un no šejienes izriet mans jautājums, ja jūs nevarat atbildēt uz to šodien, tad es labprāt dzirdētu atbildi vai nu rakstisku vai kādā no nākošajām sanāksmēm. Paldies! E, nākošais runātais kolēģis Debakers Aldē grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies par ievadvārdiem. Bārs jautājumu no manas puses. Jūs sacījāt, ka lielākā problēma ir pārliecīgais e, pieteikumu skaits, gan tāpēc, ka budžets ir uh, samazināts gan tāpēc, ka ir daudz programmu, un arī budžeta sakarā jūs norādījāt, ka projektu vispārīgā kvalitāte ir augstāka, bet tajā pašā laikā ir jautājums, vai kaut kas ir mainījies ar pieteikumu formulējumu, vai tas nozīmē, ka vairāk cilvēku, vairāk pētniecības grupas būs interesētas, dalībā, tas nozīmē pieaugošu pieteikumu skaitu. Otrkārt, būtu svarīgi arī norādīt to, ka dalībvalstis, lai gan tās maksā arī citus, citus pakalpojumus, ir apzinās e, izpētes nozīmi, vai arī ir pie, pietiekami apzināts tas fakts, ka ir vajadzīgs pietiekams finansējums gan no valsts, gan privātā sektora puses. Un es gribētu zināt, cik tālu mūsu dalībvalsts saskaņo šo stratēģiju par Eiropas mērķiem. Es domāju, ka ir arī svarīgi izdarīt stratēģiskas izvēles izpētē un inovācijā, un otrkārt, vai mums kā parlamentam un komisijai nevajadzētu meklēt sabiedrotos dalībvalstīs, lai nākošajā budžeta sarunu kārtā mēs būtu pietiekami spēcīgi, lai gūtu papildu finansējumu e, šīm programmām ir tīpaši pamatizpētēji. Otrkārt, e, runājot par MVU projektiem, kas būtu tuvināti tirgiem, mēs redzam, ka kamēr nav plašākas perspektīvas šajā jautājumā. Daudzi uzņēmumi sāktu darbu, pastāv eh, pāris gadus un izzūd. Kā panākt to, lai varētu panākt papildu finan finansējumu, lai šie uzņēmumi varētu pastāvēt un pēdējais jautājums par birokrātiju, vai arī jums liekas, ka universitātes, pētniecības centri labāk izprot e, to attiecībā uz programmām un vai programmas ir piemērotas tam, ko pieprasa komisijas puse un vai mēs varam kaut ko atvieglot šajā ziņā. Paldies! Vai no zaļajiem ir kāds klāt? Nē, bet no goe. Paldies, priekšsēdētāji. Smitkungs, paldies par jūsu uzstāšanos. E, programma apvārsnes 2020 var būt ar ļoti nozīmīgu lomu izpētē un inovācijā, un šajā ekonomiskās krīzes periodā e, tā varētu palīdzēt atbalstīt MVU, veidot darba vietas, veicināt inovatīvu attīstību. Bet, diemžēl, tā vietā, lai veicinātu šīs programmas mēs turpinām samazināt maksājumus. Šobrīd eh, programma apārsnes 2020 saņem mazāk nekā iepriekš. Mēs redzam, ka ir attiecīgi no tā izrietoši daudz trūkumi, Un mans pirmais jautājums būtu, kā jūs esat iecerējuši aiz, e, novērst šos trūkumus un aizpildīt tukšumus e, finansējuma ziņā? Un kādus pasākumus jūs piedāvājat, lai stātos pretī problēmām, kas izriet no šī samazinājuma, it īpaši par MVU runājot. Jūs sacījāt novembrī, Smita kungs, tepat mūsu komitejā, ka jūs skatāt dažādu reformu iespējas, lai atvieglotu MVU eh, piekļuvu finansējumam. Gadu vēlāk. Kādi ir jūsu eh, formulētie priekšlikumi, lai uzsāktu izmaiņas un reformas, jo šodien eh, no jūsu prezentācijā mēs neko par to nedzirdējam. Nākošais jautājums - kādi pasākumi tiks veikti apvāršņi 2020 ietvaros, lai sasniegtu jūsu nospraustos mērķus, citiem vārdiem sakot saikni starp izpēti un rūpniecību, kas tik tiešām dotu iespēju radīt jaunus produktus, eh, uzlabot ekonomiku un radīt darba vietas. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs eh, deputāte Kapelā no Nācijām brīvības. Paldies, priekšstādētāji, paldies ģenerāldirektoru kungs par šo ļoti interesanto prezentāciju. Jūs mums parādījāt, ka apvārsnes 2020 ir eh, tiešām veiksmes stāsts un tāds arī būs. Un tas, eh, protams, parāda arī, cik pareizi bija šai komitejai un Eilēt kungam um, rakstīt komisijai vēstuli un prasīt, eh, lai no apvāršana 2020 līdzekļi netiktu nodot citām programmām. Tātad tas bija pareizais solis, un mēs kā komiteja turpināsim pie tā strādāt. Man ir jautājums par eh, to, kā jūs eh, paredzat eh, vest diskusijas par budžetu turpmākiem periodam, lai panāktu to, ka apārsnes 2020 saņēmis pienācīgu finansējumu. Un otrs jautājums, jūs teicāt, ka trešdaļa no uh, pasaules zināšanām tiek radīta Eiropas Savienībā, tas ir labi, un šī daļa ir jāpalielina, un kādus soļus jūs šeit spērsiet uh, sadarbībā ar trešajām valstīm, kā pieminēja Henkela kungs. Tas ir svarīgs jautājums. Mēs te runājam par a, Eiropas Savienību vienu pašu, bet jūs zināt, ka trešajās valstīs ļoti daudz zināšanu tiek radīts, kā mēs ar Ķīnu, Dienvidkoreju, ASV strādāsim. Un trešais jautājums, kā iesaistīt uzņēmumus un ekspertus no Eiropas Uh, pētniecības padomes, to jau mēs pagājušajā ar Mēdes kungu diskutējām, vai šeit ir panākts progress. Kā tas turpināsies? Paldies. Uh, thank you very much. Paldies. Uh, paldies jums visiem. Un līdz ar to noslēdzam arī pirmo jautājumu kārtu no koordinatoriem un citiem kolēģiem, kas ir atbildīgi par šo jautājumu, un tagad došu vārdu ģenerāldirektoru kungam atbildēm. Liels paldies, eh, deputāti, par šiem eh, jautājumiem un eh, komentāriem. Eilar kungs runāja par budžetu. Ja mēs raukāmies uz maksām apropriācijām, tad padome gadu gaitā ir visu laiku samazinājusi maksām apropriācijas. Un tas ir novedis pie situācijas, ka mums gandrīz miljārds pietrūkst maksājuma apropriācijās kā mēs eh, to risinām. Mēs atliekam iz, izsludāmos eh, projektus eh, un tā tālāk, bet kaut kad tad šie rēķini būs jāapmaksā, jo septītās pamatprogrammas projekti vien prasa apmēram 9 miljardus maksājuma apropriācijas. Tātad uh, kaut kad šis rēķins būs jāapmaksā, un mēs visu laiku esam teikuši padomēji, eh, nesamazaniet šos maksājuma apropriācijas, un eh, paldies Dievam parlaments ik pa laikam atjauno šo finansējumu, bet tas ir kaut kas, kas mūs satrauc, jo agrāk vai vēlāk tas eh, izraisīs problēmas. Neaizmirsīsim, ka struktūra fondi uh, Uh, ļoti lēni ir izmantojami, visu laiku ir vilcināšanās, un mēs redzēsim 17. 18. gadā būs nemiel, nenormāls apjoms līdzekļu, kas būs jāapmaksā no maksājuma apropriācijām, un arī šeit būs uh, šis te pieprasījums. Tātad par eh, DFS eh, vidusposmu pārskatu tur komisija pati diskutē, būs eh, formāls komisijas priekšlikums par DFS pārskatīšanu, šī sadarbības pētniecība. Vai tā ir cietus pēdējos gados? Es domāju, ka drīzāk nē. Ja mēs paraugāmies uz atsevišķajām pētniecības programmām, kas uh, Um, finansē individuālus pētniekus, Mariju Kurī vai uh, citas, uh, tad um, tur tomēr viss ir kārtībā. Ja mēs paraugāmies uz kopējām tehnoloģijas iniciatīvām PPP, tur vairākums projekti tiek īstenots tieši ar šo sadarbības pētniecību. Par vienkāršošanu jautāja Ēlerkungs. Mēs uh, finansējumu un programmu pārvaldībā esam sasnieguši vēl nebijušu efektivitāti, tieši pateicoties enerģijā, aģentūrām, kas ir izveidotas. Un tiek dalīts darbs, komisija nu, domā par politiku un aģentūras pārvalda šīs te izsoles, un tas noved arī pie izmaksu samazinājuma Pētniecības izpildaģentūra un ERC izpildaģentūra um, ir ļoti efektīvi strādājušas un uh, ļoti elastīgi var strādāt un uh, pieņemt darbā ekspertus, tad, kad tas ir vajadzīgs. Tādējādi mēs varam samazināt šo programmu pārvaldības izmaksas, jo lielākā daļa naudas būtu jāatvēl pētniecībā un nevis pārvaldībai. Es domāju, ka mēs esam tiešām uh, atraduši ļoti efektīvu darbības veidu un arī mūsu klienti ir ļoti apmierināti. Redzu, ka biežais komisārs Levandovska kungs šeit sēž. Jūs ļoti labi zināt, kā mēs pārvaldījām budžetu pētniecības jomā un jūs vēl pirms diviem gadiem savā ziņojumā atzīmējāt, ka pētniecības ģenerāldirektorāts vienmēr ir iztērējuši 100% no savu budžeta. Uh, tātad tas ir ļoti labs rādītājs. Mūsu uh, nauda tiek ļoti labi pārvaldīta un izmantota. Mūdīs kundze, jūs jautājāt par uh, grāmatvedību, par pilnajām izmaksām. Mēs apzināti vienkāršošanas kontekstā esam atkāpušies no pilnajām izmaksām. Ne visi bija apmierināti, bet mums bija jāizvēl šāda radikāla vienkāršošana, un virkne Britu un īru universitātes nebija apmierināts ar šo lēmumu. Bet var jums arī pateikt, ka lielākā daļa problēmu, kas mums bija ar revīziju un finanšu kontroli, bija saistīts ar tām uh, universitātēm un uzņēmiem, kas bija uz pilnajām izmaksām, jo tad bija milzīgas Eh, debats par to, kādas tad ir šīs sadalītās izmaksas. Es zinu, ka tas nav lēmums, kas eh, visiem ir patīkams, bet tas ir eh, ļāvis mums tiešām darbību vienkāršot un samazināt kļūdas procentu. Jā, šeit mēs runājam par zinātni, inovāciju, par efektivitāti, bet pirms, tad pēc dažām nedēļām man pretī stāsies Grēslas kundze budžeta komitejā un tur būs runa par finanšu pārvaldību un, uh, un, me, un uh, auditu. Tātad, jo vienkāršāk noteikumi, jo vieglāk tos ievērot. Jūs minējāt arī inovāciju padomu. Mēs šobrīd uh, par to domājam, komisārs Moidas vadībā, tad, kad viņš tika iecelts amatā, viņš to minēja. Mums ir šī te Eiropas pētniecības padomē RC, kāpēc tas kaut kas tāds nevarētu būt startup uzņēmumiem? Uh, Tagad mēs šo jautājumu pētām, par to diskutējam un nāksim klajā ar uh, dokumentiem uh, visdrīzāk nākamā gada sākumā. Tad par uh, budžetu, kas ir uh, balstīts uz rezultātiem. Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Turmākajās dienās būs arī seminārs par to, bet pētniecības jomā mums tomēr ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ļoti bieži eh, veicot pētniecību eh, arī eh, rezultāts, kas jums nešķiet kā rezultāts, jūs um, arī sasniedzat kaut kādu rezultātu, jo, piemēram, me, medicīnā jūs kaut ko pētāt un konstatējat, ka tu, tur nekas nesanāks, tad arī tas ir rezultāts, jo tad jūs zināt, ka šajā virzienā vairs nav vērts pētīt. Tātad uh, Um, nevar vienkāršot pētniecību tādējādi, ka tikai, ja ir produkts, ko laist tirgū, tad var uh, uzskatīt to par veiksmīgu pētniecību. Tā nevar. Henkelkungs, jūs runājāt ļoti konkrēti par Šveici un Krieviju. Jā, um, sadarbība ar šīm valstīm tagad ir uh, stagnācijas posmā. Uh, Šveice, tur ir dalība ITER un arī citos pasākumos, bet šobrīd viņi nav iesaistīti pamatprogrammā, un tas tiešām uh, kavē sadarbību ar Šveici. Runājot par Krieviju, tur uh, viss ir uh, ļoti minimālā līmenī, notiek sadarbība, bet daudz mazākā apjomā nekā agrāk. Jūs pareizi teicāt, ka mūsu pētniekiem, mūsu zinātniekiem vajadzētu uh, strādāt un nevis rakstīt priekšlikums. Es jums piekrītu simt procenti. Mēs um, cīnāmies. Um, tātad mums ir šī divu pakāpju pieteikšanās uh, sistēma. Vispirms ir jāiesniedz desmit lapušu priekšlikums, un tikai tie, kas tiek atlasīti otrajai pakāpei, tad ir jāiesniedz uh, detalizēts priekšlikums, jo ja jau sākumā prasām detalizēts priekšlikums, tad uh, zinātnieki strādā gadiem, lai izstrādāt šos priekšlikumus, bet pēc tam varbūt neko nedabū, un tas ir izšķērdīgi. Daudz saka, raugieties uz ASV. Nesans pētījums uh, rāda tomēr, ka ASV uh, zinātnieks 42% sava laika vidēji uh, strādā, lai pieteiktos un cīnītos par finansējumu. Tātad ASV nav tas labākais piemērs, kā ļaut zinātniekiem darīt savu pamatdarbu. Jūs minējāt to, cik darbinieki ir iesaistīti, uh, Eh, šajās izpildu aģentūrās, eh, tie ir apmēram 3%. Un eh, mēs esam tiešām konkurētspējīgi šajā jomā. Sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes mēs tiešām esam izlēmuši neparedzēt konkrētu programmu tam, un iemesls ir tāds, ka šīs zinātnes ir jāiesaista uh, Arī uh, vispārējā kontekstā es runāju par Alzheimeru un demenci. Uh, piemēram, tas ir tāds piemērs, kas nav tikai medicīnisks uh, jautājums, ir runa arī par to, ko tas nozīmē sabiedrībai, kas par šiem cilvēkiem rūpēsies. Tātad uh, tas viss ir saistīts. Un uh, vai mums ir bijusi veiksmē šajos pirmajos pieteikumos? Nu, daļēji mēs redzam, ka tur ir tomēr nodalījums, bet mēs cenšamies to savienot. 220 miljonu eiro ir piešķirti šiem eh, sociālajiem izaicinājumiem, eh, un šeit mēs strādājam pie tā, lai eh, savienot šīs disciplīnas, un tas nav vienkārši, bet mēs turpinām pie tā strādāt. Debaker kungs, jums ir pilnīgi taisnība. Tā kā mēs Uh, atkāpjamies no uh, ļoti detalizētiem uh, programmu aprakstiem un priekšlikumiem, tad mēs arī saņemam tādus vispārīgākus priekšlikumus, bet to jau arī no mums prasīja, jo 7. pamatprogrammā um, mēs saņemam sūdzības, ka ir pārāk konkrēti priekšlikumi par to, kas ir jāpēta. Um, drīzāk vajadzētu aprakstīt izaicinājumus un tad gaidīt, lai zinātnieki nāk lajā ar tādiem inovatīviem risinājumiem. Un tagad mēs to arī piedāvājam, bet tas, protams, nesamazina priekšlikumu skaitu. Jūs minējāt ļoti svarīgi jautājumu, kas ir saskaņotība ar nacionālajām programmām. Alzheimeras un demence vai pārtiks krīze, kas mums sagaida, vai enerģētikas jautājums Tas viss uh, prasa, lai nacionālās programmas tiktu saskaņotas ar, uh, na, ar Eiropas programmām, un to mēs saucam par kopējo programmēšanu. Tur mēs esam uh, uh tiešām panākuši uh, progresu Lundā. Gada beigās būs uh, liels pasākums, kur mēs ar dalībvalstīm apspriedīsim šo jautājumu, jo būtu ļoti vērtīgi saskaņot nacionālās programmas. Tas nenozīmē specializāciju, ka viena valsts darītu vienu lietu vai e, cits, e, citu lietu. Tas drīzāk nozīmē tādu kopīgu programmu veidošanu. Jūs minējāt e, um, šo te, cik, cik ir svarīgi, lai būtu kaut kādi rezultāti un lai uh, pētniecības rezultāts varētu izmantot produktu radīšanā. Uh, un arī kolēģis Eris Jotis to minēja. Tā ir tā lielā pārmaiņa, lielās pārmaiņas, kādas ir šajā jaunajā programmā, jo ir pētniecība un inovācijas beidzot integrētas. Tātad tagad mēs ne tikai ļaujam uh, zināšanas radīt, bet tās arī izmantot. Un es domāju, ka tas maziem un vidējiem uzņēmumiem tas būs uh, būtisks uh, solis uz priekšu. Vienkāršošana turpinās, un mēs pie tā turpināsim strādāt. Kapels kundze, jūs pareizi uh, minējāt, ka blakus budžeta jautājumiem, par ko jau atbildēju, ir svarīgi uh, palīdzēt arī trešajām valstīm, ka mēs turpinām uzlabot sadarbību ar ASV, ar Austrāliju, Brazīliju, un šī iemesla dēļ mēs esam skaidri pateikuši, ka apvārsnim 2020 ir jābūt visatvērtākajai programmai pasaulē, un mēs īstenojam kampaņas, lai iesaistītu vis uh, gudrākos ķīniešu un amerikāņu zinātniekus, un uh, mēs pat ASV esam uh, uh uzsākuši interesantu projektu Destination Europe, eh, jo eh, gadsimtiem eh, ilgi tika piesaistīti gaišākie Eiropas prāti Amerikas tirgum, tagad mēs riekojamies otrādi. Mēs lūdzam pētniecības organizācijām iesaistīties sadarbībā ar mums, un tas diezgan labi darbojas. Paldies! Much, Paldies direktoru kungam Kudrickas kundze. Lūdzu. Bardzo dziękuję. E, przede wszystkim chcę Paldies. Paldies e, direktoru kungam. Jūs e, ļoti profesionāli, lakoniski un precīzi atbildējāt uz mūsu uzdotajiem jautājumiem bet eh, atcerēsimies, ka apvārsnes 2020 tika izveidots, lai visiem radītu vienādas iespējas eh, kaut ko sasniegt, lai visiem būtu vienādi spēles noteikumi, īpaši zinātnes jomā. Un eh, galvenokārt tajos reģionos, kuriem varbūt nacionālās naudas zinātnē tik daudz nepietiek. Manā valstī, Polijā, Eh, naudas zinātnei eh, netiek iedalīts ārkārtīgi daudz, un joprojām mēs runājam par lielāku finansējumu vecajās dalību valstīs un mazāku jaunajās. Tā tad jūs pieminējāt šo procentu, tie bija 11%, kuri saņem finansējumu Jūs e, pieminējāt 8 miljārdus, kas tā kā ir aizgājuši jaunajām, val, jaunajām dalību valstīm un e, pāri par simtu vecajām. Mēs esam iesūtījuši sarakstu komisijai, lai tā definētu problēmas, bet e, šiem jauno valstu projektiem īpaši lielas piešķīruma izmantošanas nav. I e, no, jakie działania w tej sprawie e, będzie e, prowadzić? Dziękuję. Dziękuję. Paldies. Jā, jums ir ārkārtīgi liela pieredze šajā darbā. Nākamā runātāja. Paldies! Paldies, Buzakungs, un paldies par šo ļoti interesanto informāciju. Kā jau mani kolēģi teica, tā bija pār komiteju cīņa par apvārsnes 2020, un ir ļoti patīkami dzirdēt, ka apvārsnes 2020 tik ļoti labi darbojās. Uh, Jūs jau pieminējāt, ka apvāršanas 2020 um, ietekmē ļoti daudzas zinātnes jomas, kā humanitāro, tā arī tehnisko. Nāk no apvienotās karalistes un esmu runājis par savām bažām gan, par, gan ar Mēdas kungu, bet jūs jau pieminējāt, ka um, iespējams apvārsnes 2020 um, tā kā sas, saziņas sazinās ar nacionālajām programmām un, piemēram, Anglijas daudzos reģionos struktūra fondi šobrīd tiek izmantoti, bet ir arī tādas programmas, kuras izpildīt ir pietiekami grūti. Moedas kungs vēl eh, nav atbildējis, bet eh, dalību valstīs eh, situācija lielā mērā atšķiras Un tas, ko šeit kolēģi jau pieminēja, tātad pamat zinātnisko pētījumu atbalsts. Divi piemēri no rietum Anglijas, grafīnu Manchestera un Liverpools universitāte ir, um, ir identificēta šūna, kura varētu novest pie pretebolas vakcīnas izveidi bet um, es vēlējos pajautāt par dzimumu līdztiesību un uh, par uzņēmumiem. Mums joprojām nav dzimuma līdztiesības, un tas nav pieļaujams. Ko konkrēti mēs darīsim, lai ar to tiktu galā? Paldies, saka prieksēdētājs Roila kungs, lūdzu. Jā, bedankt, Miška. Jā, paldies. Kolēģe tikko jau norādīja uz to, ka debašu sākumā par apāstni 2020 mēs diskutējām par to, ko varētu darīt, lai tie reģioni, kas uh, nav uh, tik ļoti iesaistīti pētniecībā, lai viņus varētu iesaistīt. Mēs uh, uz, vei, izveidojām šo te tīmīgu projektu un tagad dzirdu, ka komisija ne īpaši sajūsmā ir par šo projektu un neatvēl tam uh, um, pietiekam finansējumu. Un arī tur ir tikai 31 projekts iesaistīti. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, kāpēc tas viss tik smagi uh, darbojas, smagnēji, un kāpēc uh, arī šie termiņi uh, ir tādi gāri, un kāpēc tas viss tik sarežģīti notiek? Un treškārt, vai uh, reģioniem būtu jāpārvalda uh, Uh, finansējums un kāpēc nevarētu ņemt tās partneru iestādes, kas jau ir zināmas no iepriekšējiem laikiem. To mēs uh, jau uh, tātad veidojām, um, apsolot, ka palīdzēsim tādējādi tiem reģioniem, kas te nav pietiekami iesaistīti, un ja tas tā nenotiks, tad komisijai būs principiāla problēma. Tātad es aicinātu to aktīvāk darīt. Paldies, tagad Rubikungs. Jā, sirsnīgs paldies priekšstādātāji. Vispirms es gribētu pateikties komisijai un komisāram Moedas kungam par pagājušo nedēļu, par eh, pasākumu, kur piedalījās arī eh, Būzeka kungs, eh, kur mums ir paredzēts ciešāk sadarboties deputātiem ar Uh, pētniekiem, tāda kā pārveidošana starp deputātiem un, un zinātniekiem. Un par to gribētu sirsnīgi pateikties, ka tas viss ļoti labi tika norganizēts. Otrakārt, MVU um, instruments tur ir parādījies, ka tas ir bijis ļoti veiksmīgs un ka šeit mierīgi varētu paredzēt līdz ar to vairāk līdzekļu. Un tāpēc mans jautājums uh, domājot par uh, budžeta sarunām, esmu arī budžeta komitejā. Kā mēs šeit varētu rīkoties, lai šo instrumentu vēl stiprinātu un paplašinātu, lai um, nejustu negatīvu konkurenci no EFSI? Un vēl viens aktuāls jautājums. Ko jūs domājat par to, ja mēs varētu mūsu pētniecības eh, programmās atrast vietas, kā palīdzēt migrantiem. Varbūt, ka migrantu vidū ir augsti kvalificēti cilvēki, kas ir zinātnieki, kas mums ir steidzam nepieciešami, vai šeit ir domāt par to, kā šos pētniekus, zinātniekus varētu pēc iespējas drīzāk pie mums integrēt. Varbūt šeit varētu sastādīt sārakstus, un tad dalība valsts varētu pieteikties, lai šos uh, iekārojamos uh, uh, speciālistus uh, tad varētu pieprasīt. Paldies, uh, Šafhauser kungs. Oui, euh, monsieur le directeur. Direktor kungs. Divas piezīmes no manas puses cilvēkam, kas ir um, 20 gadu strādājis grupā, saist, uh, kas ir saistīts ar augstām tehnoloģijām. Jūsu programma nav neko paredzējusi, lai paturētu uh, līderi Eiropas uh, Savienības iekšēnē. Šeit es domāju par diviem uzņēmumiem no Elzas. Es pats esmu administrators no Elzas reģiona, cita starpā atbildu par eh, atbildēju par eh, ekonomisko atbildību. Konkrēti runa par Alstomu un Alkatelu. Eh, mēs sastopamies ar negodīgu konkurenci, to es varu pierādīt ar grāmatus palīdzību, kas ir nesen uh, uzrakstīt Alstons sakarā. Par Alkateli ir senāks stāsts, es eh, zinu to no iekšpuses, un jūs varat pārbaudīt bijušos atbildīgos. Mēs destabilizējām uzņēmumus, kas bija lī, Eiropas līderi savā jomā, lai izveidotu eh, uzņēmumu salkatēlu gadījumā. Tas ir noticis, salstam tas būs nākotnē, kas būs pilnīgi destruktūrēta Eiropas līmenī. Kāpēc jūs savā programmā neparedzējāt sadaļu atbalstīt un uh, paturēt Eiropas līderus? Ties, uh, tos, kas jau ir uh, izcilības centri, kas uh, jau ir līderi, vajadzētu tos paturēt tā vietā, lai domātu par jaunu līderu sagatavošanu. Otrais jautājums attiecas uz izpēti. Izpētē ir divi elementi - teorētiskā un praktiskā. Par teorētis, teorētisko runājot, jūs piedāvājāt 2,84 miljārdus. lai varētu iesākt industrializēt inovatīvās tehnoloģijas. No savas puses es domāju, ka varbūt šo skaitu vajadzētu palielināt, un no otras puses Ja jūs ļausiet vaļu bankām, rezultāti nebūs, un mēs varam runāt par tehnisku jautājumu. Ir līdz galam jāizmanto biznesa angel iespējas, ir jāizmanto to iespējas, kam ir rūpnieciskā pieredze un kas var atbaldīt, atbalstīt. Eh, Tā ir skaitā nacionālās programmas, kas defiskalizētu visu to peļņu, kas ir eh, iegūta no biznesa angels. Eh, angels. Šeit ir starpība, vai runa par 100 tūkstošiem vai par miljonu eiro. Atvainojiet priekšsādātāji, ka es izsakos mazliet gari, bet eh, otrais jautājums ir izpēta uzņēmumā, jeb praksē. Jūs to pasvītrojat, ja pareizi sapratu, tas ir vissvarīgākais elements, bet man nav īsti skaidrs vai ir vajadzīga Eiropas programma, vai i, e, arī vienas pašas valsts uzņēmums spēj izmantot savā labā izpētes pro, e, programmas no jūsu programmām. Nosaukšu piemēru. Tad, kad e, atvainojieties, izteicos pārāk gari, tikai vienu teikumu, saka priekšsēdētājs. Nosaukšu piemēru lielāko daļu, tad, kad programmas eh, ir uz trījiem vai četriem, rezultāts nav tās pats, kā tad, kad mēs to darām paši. Piemēram, Airbus eh, eh, izpēte, kur ir tikai divas valsts. Ja mēs vēlamies apvienot divas vai trīs kultūras, programma izmaksā dārgāk un efektivitāte ir zemāka. Atvainojiet priekšsēdētāji, ka es runāju tik gari. Paldies, Lopes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies direktoram par uzstāšanos un uh, klātbūtni šodien mūsu sēdē. Pirmkārt, gribētu komentēt, ka ļoti žēl, ka. Uh, Eh, notiek samazinājumi programmā apvārsnes 2020, turklāt ar lielu daļu eh, parlamentu atbalstu, kad mēs esam pierādījuši, ka ir ārkārtīgi būtiski izpēt un inovācija. Otrkārt, šī pārskatīšana apvārsnim 2020 ir brīdis arī, lai pārskatītu prioritātes, lai sasniegtu nospraustos mērķus, un tāpēc es gribu uzsvērt to, cik ir būtiski. Thank you piešķirt prioritāti eh, publisku universitāšu un izpētes centriem, meklēt sinerģijas ar eh, konverģences un sociālās kohēzijas politikām, lai izvairītos no, to, ka, no tā, ka tehnoloģiskās aktivitātes notiek tikai dažos reģionos, atbalstīt MBU kooperatīvas, lai tie nekļūtu atkarīgi no lielām monopolu grupām. Un arī ļoti svarīgi ir e, noteikt politiskos kritērijus publi e, publiskajā izpētē, kā piemēram enerģijas jautājumi, vidas jautājumi, e, veselības jautājumi un tā tālāk, bet arī ir jāsako darba apstākļiem investoriem dalībvalstīs, kas nevienmēr visur ir ar optimāliem nosacījumiem, lai varētu attīstīt savas eh, izpētes un darba spējas. Paldies! Eh, paldies! Eh, un tas bija pēdējais runātājs manā sarakstā. Tagad īsts jautājums no manas puses par sadarbības veidu apārsnī 2020. Kāds ir jūsu skatījums? Stā, uz to starp Eiropas tehnoloģiju institūtu, kuru uzraugā cits komisārs un pārējiem, e, pārējā sastāvdaļa šajā programmā. Tā kā jūs esat e, Priekšsēdētājs sāku ar jūsu jautājumu. Tā, tā te, tehnoloģiju e, iz, institūts ir izveidots ārpus apvāršana 2020, tad praktiski katru mēnesi ar kolēģiem mums ir jāapspriež. Uh, uh, projektu progresi, kā mēs varam visu iestrādāt mūsu finanšu instrumentos. Sadarbība notiek ļoti veiksmīgi gan ģenerāldirektoru, gan komisāru līmenī. Par pārējiem jautājumiem runājot, deputāti no Polijas runāja par plaisu starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. valstīm Kā jau es norādīju savas uzstāšanas nobeigumā, mums ir jāseko cieši šiem jautājumiem. Šobrīd um, nav man iemesls traukties, jo, manuprāt, situācija nesaslikt, nepaslikt, nepasliktinās salīdzinājumā ar 7. ietvaru programmu, bet tomēr tā ir jāsako. Statistika par dalību uh, ir ar citu nozīmi, ja, kad mēs to koriģējam. Ja mēs salīdzinām naudas plūsmu, tad redzam, ka lielāko daļu līdzekļu saņem lielākās valsts apvienotā karalists Francija, Vācija, bet ja mēs skatām pētnieku skaitu nacionālā līmenī, aina ir atšķirīga. Citiem vārdiem sakot, ja Eh, eh, valsts tērē tikai 0,1% pētniecības darbiem, tad tā nevar veiksmīgi piedalīties apārsnī 2020. Tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāseko tam, kā mēs interpretējam datus. Bet šiem jautājumiem mēs cieši sekojam. Mēs arī cieši esam sekojuši jautājumiem, atcerēsimies. Ir Eh, Grieķijas prezidentūru un konferenci Larnakā un tos daudz sološos instrumentus, eh, kurus mēs ieguvām savā rīcībā. Es uzlūkoju Roilkumu, jo jūs arī pieminējāt stīvingu, jūs sacījāt, ka jums šķiet, ka komisija to no, no visas sirds neatbalsta. Nē, ne, tā nav, mēs to atbalstām pilnībā, ir bijušas divas sanāksmes ar polijas ministru Varšavā par šo tīmīgu programmu, jo ļoti būtiski ir tas, ka tas ir lielisks sinerģiju piemērs sadarbībā ar struktūra fondiem. Šeit ir runa par veiksmīgu sadarbības izveidošanu vai starp uzņēmumu centru Polijā vai Bulgārijā. Un mēs sākam veidot jaunas institūcijas un mēs ar to strādājam, lai reģioni investētu paši sevi, jo tād eh, mērķis ir panākt investīcijas un uzlabošanos, tāpēc eh, jaunajās valstīs nacionālās valdības seko šiem jautājumiem, un vairākas valdības skaidri norāda, ka šī ir tā reforma, kas ir nepieciešama, mēs piešķirsim tā līdzekļus. Es domāju, ka Reila kungs būtu labi, ja jūs varētu piedalīties kādā no nākošajām sanāksmēm, kurā tiks runāts par progresu, jo visi uzskata un norāda to, cik būtiski ir tas, kā šie projekti šobrīd tiek pārvaldīti. Tāpat Kudričkas, runāja, Kudričkas kundze runāja par atalgojumu. Šobrīd ir diskusijas ar jauno valstu valdībām par atalgojumiem. Mēs esam saņēmuši eh, vēstuli no šo valstu ministriem, aicinot mūs maksāt atšķirīga tipa vai augstākas augas darbiniekiem no E13, eh, e jeb jaunajām valstīm, taču mēs balstām mūsu finansējumu sistēmu uz nacionālajiem grāmatvedības eh, standartiem, eh, attiecīgi poļu pētnieku mēs iekļaujam polijas atalgojumu skālā, britu e, pētnieku mēs iekļaujam britu skālā. Mēs šo jautājumu diskutēsim atvērti, bet ja mēs strādāsim pie šiem jautājumiem, tad būs jāpārskata e, dalības noteikumi un arī parlaments attiecīgi tiks piesaistīts, jo tā būs ierindas. Uh, e, procedūru. Grifins kundze ļoti pareizi norādīja, ka ir svarīgi ņemt vērā dažādu valstu specifiku. Tāpat arī jūs pilnīgi pareizi norādījāt to, ka nevienai valstī vai reģionam nav izcelības monopola, un mums ir jāsako tam, lai šī izcelība tiktu izplatīta. Jūs pieminējat Mančesteru, kur uh, ir dažādas iniciatīvas, un tāpat jāpiekrīt, ka ļoti daudz sasniegumu vēsturē nāk no pamata izpētes. Ja mēs koncentrēsimies tikai uz lietišķo izpēti, tad mēs, eh, mums būtu ļoti ātri virgi, bet mums nebūtu automašīnas. Tāpēc varu tikai piekrist jūsu sacītajiem, es zinu, ka šī projekts ļoti labi un arī citus pamatizpētes projektus, tāpēc arī mēs sadarbojamies ar CRN un sakojam, palūkojoties, ko viņi ir izgudrojuši, taiskaitā lielākā daļa no mobīlo telefonu tehnoloģijas nāk no. For Commissioner Moides and for myself, šīs fundamentālās zinātnes. Of, um, 40% for advisory groups. Tāpat arī mēs esam nosprauduši augstākus mērķus un runājot par mūsu izpētes projektiem. Pētījumi, ko mēs finansējam, nekad nedrīkst būt uzzīmumu uh, eh, uh, eh, vienu koncentrēti, vai tā būtu medicīna, mēs skatām ietekmi uz vīriešiem un sievietēm, tāpat arī, ja tiek testēta automašīna, nekad manikēra automašīnā nav viena dzimuma vai vīrieša dzimuma, ir abu dzimuma, un vārdu sākot, abu, abi dzimumi ir piesaistīti mūsu pētījumiem. Tālāk, Roila kungs runāja par tīmingu, un es tik tiešām uzaicinu jūs piedalīties kādā no mūsu nākošajām sanā, sanāksmēm. Rubikungs runāja par Eh, MVU, baš un to lomu, vai mums ir vajadzīgs vairāk finansējumu. Es eh, šeit nelūkšu vairāk finansējumu, bet skaitļi runā paši par sevi. Mēs saņemam tik daudz lielisku priekšlikumu, kurus mēs nevaram finansēt, un tas apgrūtina gan mums darbu, gan arī pieteicējiem un to lielisko darbu likteni, ko viņi vēlētos turpināt. Tālāk mēs gatavojam tekstu par to, ko mēs varētu no savas puses darīt bēgļu ziņā. Jā, es izteikšos ļoti īsi, mēs strādājam pie šiem jautājumiem, un komisārs Moēdas no varēs arī ar jūs to iepazīstināt cīkāk, eh, lai varētu piesaistīt spožus darbiniekus universitātes, tas būs viens no eh, skaidrākiem pasākumiem. Tālāk Šafhauser kungs, Alstom un Alkatel, ļoti bēdīgi stāsti, bet apvārsnes 2020 nav rūpniecīskas politikas programma. Mēs esam inovācijas un pētniecības programma. Ja tas tā nebūtu, mēs varētu atlasīt uzvarētājus, un es domāju, ka ir vajadzīga mums atsevišķa pieeja, mēs šobrīd neesam rūpnieciskas politikas programmas, kur mēs varam apgalvot, lūk, šie ir uzņēmumi, ir potenciāli uzvarētāji. Es nesaku, ka mums nevajadzētu to ņemt vērā, bet tā nav pašreizējās politikas filozofija. Jums ir taisnība, ka mums ir jāpiesaista vairāk biznesa angels un e, uzņēmumu kapitāli, tāpat arī jūs norādījāt, ka atsevišķas kompānijas varētu gūt labu no šīs programmas. Mēs Eh, par to runāsim nākošajā sanāksmēs. Deputātei Lopesai atbildu, ka sinerģija ar struktūra fondiem ir ļoti augstu mūsu prioritāšu kārtībā un darba apstākļi mm, pētniekiem arī ir augstā vietā mūsu prioritāšu sarakstā. Ar gandarīju mēs redzam, ka daudz universitātes ir parakstījušas hartu, kurā tās apņemas nodrošināt labus darba apstākļus pētniekiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs esam vairāk nekā 20 minūtes iekavējuši savu sanāksmi, bet šī bija tik tiešām svarīga sanāksmi. Paldies, ģenerāla direktora kungs, ka jūs bijāt šeit un atbildējāt uz jautājumiem. Number, number five. Tagad pārējām pie piektā punkta, mm, kas ir. Um, uzņēmumu ienākumu nodokļu politikas pārredzamības koordinācijas un konverģences veicināšanas savienībā. Salīnī kungs ir atzinums sagatavotājs, un tagad es došu jums vārdu. Bet ne ilgāk kā 5 minūtes, jo mēs jau esam pamatīgi iekavējuši, 27 minūtes iekavējuši. Salīnīkungs, dodu vārdu jums 4 minūtes. šis e, atzinums ir izstrādāts tā, lai mēs mēģinātu izvairīties un apkarot e, nodokļu krāpniecību. Patiesībā ir uzsākts sava veida karš pret nodokļu krāpniecību, bet e, sākotnējais sākuma punkts un Eiropas Savienības pirmsākumos un arī nekas īpaši nav mainījies nodokļu sistēmas dažādās dalību valstīs stipri atšķirās. Un eh, mēs esam sagatavojuši atzinumu, kura galvenais nolūks bija izvairīties no nodokļu, no tā, ka nodokļu atšķirības eh, nāk par sliktu kādām konkrētām valstīm, piemēram, ka ir ļoti viegli izvairīties no nodokļu maksāšanas un līdzīgi. Kā uzņēmumiem nav iespējams strādāt citā valstī, jo nodokļu sistēma nav labvēlīga. Un eh, mēs jau pēdējā laikā esam novērojuši parādību, kad uzņēmumi aizplūst no Eiropas Savienības un strādā citur. Nolūks atzinamam bija izveidot tādu nodokļu sistēmu, kas nāktu par labu ekonomiskajai izaugsmai. Un, eh, kā jau es teicu, Eiropas Savienības uzņēmumi gandrīz visi eh, strādā vairākās valstīs, un eh, lai viņi varētu tā arī turpināt, nodokļu sistēmai ir jābūt sakārtotākai. Atzinumā mēs pieminam arī divas tēmas, kuras e, ļauj parādīt konkrētus e, piemērus, piemēram, piektajā punktā. Ļoti īsi tiek runāts par e, dubultu aplikšanu ar nodokļiem, un tā ir milzīga problēma. Jo nodokļu bāze uzņēmumiem arī balstās uz to, ka nodokļi tiek maksāti dažādās valstīs. Un um, ko kā kompensāciju varētu saņemt savā valstī. Tomēr tas paredz, ka notiek dialogs starp visām iesaistītajām pusēm. Sēstajā punktā Mēs runājam par tām valstīm, vairākām, ne tikai Itāliju, kurās eh, tiek tā izdalītas kādas kritiskas, eh, kritiski reģioni un pasludināti par brīvās tirdzniecības zonu. Tiek eh, sagatavotas programmas nodokļu atvieglojumiem, kuras savu, savukārt ļauj uzņēmumiem darboties tā, kā tas viņiem būtu vajadzīgs. Jā, un ja mēs vēlamies, mēs varam uzlabot šo atzinumu. Jā, paldies par jūsu teikto jo jautājums ir ļoti svarīgs. Uzņēmuma nodokļa politika, koordinācija, pārredzamība un konverģence. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Geierkungs, lūdzu. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzās eh, lietās mums viedokļi saskaņ, saskar, saskan, bet arī daudzās lietās atšķiras. Šajā eh, atzinumā trūkst daži skaidri formulējumi, kas, eh, mūsuprāt, tur trūkst. Automātisko informācijas apmaiņu vajadzētu to noteikti iekļaut un arī parlamenta prasību uh, atbalstīt, ko tas ir paudzis citā vietā. Es domāju, ka otrajā punktā mums vajadzētu uzsvērt to, ka lielie uzņēmumi, kuri nosakot eh, ļoti agresīvas eh, nodokļu izvairīšanās stratēģijas, eh, tā ir tāda jau gandrīz politiska rīcība, un viņiem ir pieejami konsultanti no ārvalstīm, un mazie un vidēji uzņēmumi nevar neko tādu atļauties. Un šeit ir tiešām būtiska atšķirības starp šiem lieliem uzņēmumiem, kas to var atļauties, un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas to nevar atļauties. Un tāpēc, manuprāt, vajadzētu uzsvērt, ka caurskatāmība ir jāuzlabo nodokļu nomaksas jomā, un uh, ir jāsniedz ziņojumi par katru valstu atsevišķi. Un mēs atļāvāmies šeit arī pievienot vēl vienu punktu poti par to, cik tālu digitalizācija arī varētu tikt izmantota, lai nacionālās uh, valstu nodokļu sistēmas uh, tā kā apietu. Kas attiecas uz sesto punktu, tur mēs esam pilnīgi citās domās nekā referents nesmu uh, sen redzējis tādu ziņojumu, kur būtu tik aktīva iestāšanās par beznodokļu zonām. Dargais kolēģi, man uh, šķiet, ka Eiropas parlamentam vajadzētu iestāties par tieši pretējo. Šobrīd mēs mēģinām uh, aizpildīt šīs plaisas, pa kurām var izsprukt no nodokļu maksāšanas. Mēs uh, uh cenšamies uh, veidot tādu vienotu sistēmu, lai uh, uzņēmējiem būtu grūtāk apiet uh, vai izvairīties nodokļu maksāšanas. Un tagad aicināt, lai komisija šādas beznodokļu zonas uh, atbalstītu, to izveidu un uzraudzītu, man šķiet, ka tā ir pilnīgi atšķirīga pieeja, kas Eiropas Savienībā ir vajadzīgs, ir eh, jācīnās pret dažādām nodokļu paradīzēm un iespējām un nodokļus nemaksāt, un eh, tā kā nodokļi ir eh, nacionālā lieta, tad tomēr nevajadzētu tā aicināt rīkoties kā referents. Un mūsu politiskajai grupai tā ir sarkanā līnija, izšķirošais balsojums, jo ja tas tiktu pieņemts, tad mums būs jābalso pret Zalīnī kunga ziņojumu. Paldies. Mr. Maragal. Uh, eh, Mr. Maragal. Maragala kungs, lūdzu. Jūs runāsiet zaļo grupas vārdā. Lamento nav podies. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl es nevarēju uzklausīt eh, Salīnī kungu uzstāšanos, es biju kultu komitejā, bet eh, domāju, ka mums ir kopīgs pārdomas pār šo atzinumu. Un mums ir līdzīga analīze un izpratne. Mums būs ziņojums ekonā un arī E, ziņojums taks komitejā. Tādējādi mēs varam garantēt ļoti labu pārklājumu šiem jautājumiem attiecībā uz, uz visiem šiem nodokļu jautājumiem, uz um, izvairīšanos nodokļu nomaksas, uz fiskālās optimizācijas jautājumiem, tāpēc es domāju, ka itrē vajadzētu mēģināt identificēt un pievienot to, ko mēs uzskatām par būtisku mūsu jomai rūpniecībai, spētēji, enerģijai, telekomunikācijām. Tāpēc pārdomās par to kompetenci, kas ir iekļauts sākotie darbā, mums ir jāsako, lai tam, lai mēs eh, varētu garantēt līdzsvaru eh, starp lielajiem uzņēmumiem un ļoti daudzajiem mazajiem uzņēmumiem, kas strādā ļoti atšķirīgos apstākļos. Un katrā ziņā ir kopsaucējs šajā, e, šajā jautājumā, ka nav piekļuvis instrumentiem un e, sarunu kapacitātēm, kādas ir lielajiem uzņēmumiem, kuri tos dažkārt izmanto ļaunprātīgi. Tāpat arī uh, mēs būtu varējuši eh, arī runāt par eh, nodokļu līmeņiem, taču mēs esam ļoti tālu no pieņemam līdzsvaru šajā jomā. Spānijā eh, ap 30% līmenis šobrīd ir ar dalības līmenis ir ar 5-6% atdevi. Otrs jautājums par dalību par lielo uzņēmumu eh, darbību no eh, nekustamā īpašuma citās jomās, kas eh, nesniedz atdevi. Tālāk dalībā statūtu kapitālā, lai varētu kompensēt esošo situāciju, kas veicina Eh, finansēšanas mehānisms ar parādu veidošanos, ar dažkārt finanšu priekšrocībām, kas ir iekļauts. Tāpat eh, par eh, fiskālo stimulēšanu runājot, vajadzētu pārdomāt par instrumentiem izglītošanai, inovācijām, lai tos varētu pienācīgi izmantot. Tāpat arī es domāju, ka mums ir jādomā par stimulēšanu tādiem jēdzieniem kā eh, atvits ekonomika un energoefektivitāte. Tāpat es domāju, ka mums ir jādomā par 3CC korporatīvo konsolidēto bāzi un nevis tikai ar diviem, un es domāju, ka mums pakāpeniski jāvirzās uz fiskālo harmonizāciju un skaidriem Eiropas eh, fiskālajiem skaidriem. Mēs atbalstām ne, nekavējošo stāšanos spēkā eh, country by country ziņojumiem, ziņojumiem pa valstīm, un arī eh, komisijas priekšsēdētājs pagājušā nedēļā norādīja, ka tas būtu uh, nozīmīgi, lai mēs varētu izvairīties no deproduktīvas, kazuistiskas likumdošanas un noteikumiem. Un visbeidzot, manuprāt, ir iedziena ziņojumā, kas ir jāpasvītro attiecībā uz drošības pasākumiem. La, eh, tam laika kādi stimulēšanas instrumenti, piemēram, beznodokļu zonu, brīvo zonu veidošanai, pret tiem ir jāizturas um, uzmanīgi. Katrā ziņā mēs strādāsim ļoti rūpīgi pie šī ziņojuma, un tas dos mums labu rezultātu. Paldies! Paldies! Un tālāk Kalas kundze no Alba. Thank you! Paldies! Paldies! Uh par atzinumu sagatavotāju sagatavošanu. Pirmais, ko vēlējos bilst, manuprāt, vissvarīgākais ir tas, lai nodokļu sistēma būtu vienkārša. Mums Igaunijā nav nodokļu konsultanti, jo e, sistēma ir tik ļoti vienkārša, ka tāda nav vajadzīga. Tāpēc, e, manuprāt, e, sestais atzinuma punkts, kurā runa iet par jaunu bez eh, jaunajām brīvajām zonām, manuprāt, tas nav pareizi, jo ja jau ir izņēmumi, tad eh, pastāv iespēja optimizēt eh, nodokļu sistēmu. Tātad būs nodokļu konsultanti, kuri varēs šo izņēmumu tad piemērot. Un tādējādi tāpat tās mums nebūs situācija, kur ik viens maksās tam piekrītošo nodokļu daļu. Problēma jau ir tāda, ka lielie uzņēmumi, tiem vienmēr ir iespējas e, atrast dažādas apvedceļas un samaksāt vislabākajam, vislabākajam advokātam. Un mazie uzņēmumi savukārt no šīs sistēmas negūs neko. Tāpēc es uzskatu, ka risinājums ir ļoti vienkārša sistēma un pārredzamība. Paldies! Paldies! Paldies par šo priekšlikumu. Pēc iespējas vienkāršāk. Kapels kundze. ENF grupas vada lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, esmu ēna referente, tomēr gribētu šo to pateikt par šo ziņojumu, tāpēc, ka esmu gan ekon, gan taks uh, dalībniece un Pati esmu ēna referenta par automātiskās informācijas apmaiņas ziņojumu. Šis līnija kunga ziņojums ir izdevies, lielāko daļu viņa ieteikumu var atbalstīt. Šo sesto priekšlikumu šīs beznodokļu zonas izveidot, manuprāt, tas ir inovatīvi. Tātad kopējais uzņēmuma ieņēmuma nodoklis, nodokļu bāze Tātad eh, es esmu par nodokļu konkurenci, bet ne šīs nodokļu bāzes jomā. Tas var būt ar likmēm, tā kā tas ir Šveicē, bet eh, šai bāzei vajadzētu būt vienādai, lai nevarētu būt šāda agresīva izvairīšanās no nodokļiem, kā šobrīd tas ir iespējams. Ceturtais un piektais punkts, kas tika pieminēti, proti datu aizsardzība un automatiskā informācijas apmaiņa, tie ir svarīgi punkti, tie ir galvenie punkti Ferber ziņojumā automātiskā informācijas apmaiņa sāksies jau nākamā gada janvārī. Oktobrī padome vēl sniegs attiecīgu atzinumu. Ziņojums e, šķieti ir uz pareizā ceļa, tas var izdoties, bet e, tagad runājot par datu aizsardzību, ir paredzēts centrālu reģistru izveidot komisijā, kur uh, šie te nodokļu spriedumu tiks iekļauti. Jautājums ir, cik apjomīgs tas būs, un otrkārt, kam būs pieeja šim reģistram. Tas ir ļoti būtisks punkts, kas šeit arī varētu tikt iekļauts. Es neuzskatu, ka ir būtiski, lai eh, starp šiem trim ziņojumiem tad eh, šos līniju un ferber ziņojumu un to projektu, kas tagad ir taks komitejā, Ferēras Toirēra ziņojums, ka tur jābūt saskaņotībai. Ja nebūs saskaņotība, tad mēs kā parlaments, protams, būsim sliktākā pozīcijā attiecībā pret komisiju un padomu, tātad man šķiet ļoti svarīgi, lai šeit viss tiktu saskaņots. Thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu komentāriem, Lopes Bermēlkundze. on behalf of uh, no. GUE, of course. No hay ningún problema, señor presidente. Nekāda problēma priekšsēdētāji. Paldies priekš, paldies referentam par ziņojumu. Ir ārkārtīgi būtiski īstenot koordināciju uzņēmu nodokļiem, un it īpaši tas ir nozīmīgi rūpniecībai, jo Eh, tas ir būtiski, lai varētu izvairīties no eh, fiskālā dempinga. Tas apgrūtina eh, no, uzņēmumu darbu, tas veicina delokalizācijas un tas arī spiež uz leju atalgojumu valstīs ar lielākiem atalgojumiem un akcionāri pieprasa dividendes, kādas tās saņemtu valstīs ar mazāku uzņēmumu nodokli. Tāpat uh, Eh, var iedomāties ar resursu zudumu fi eh, valsts finanšu sistēmai, kas samazinātu investīcijas eh, un ien, ieņēmumu līmeni valsts kasēs ieņēmumi, kas ir par, paredzēti, lai varētu veicināt nodarbinātību, lai varētu eh, veicināt uh, citas problēmas uh, uz vietām, tas ir būtiski un ir savādi, ka konkurences ģenerāla direkcija ir veltījis tik daudz laikā uh, produktīviem Eh, jautājumiem savukārt ir ļoti smagāki jautājumi, kā piemēram nodokļu nolēmumi, kas tā arī vēl nav pabeigti risināt pēc Luxlīgas skandāla. Un visbeidzot, mēs esam ļoti nobažījušies eh, par šīm eh, brīvajām zonām, tāpēc, ka tas nozīmētu atbrīvot nodokļus, kurus mēs neiekasējam, mums tā, mums tā ir sarkanā uh, līnija. Mēs uh, aicinām strādāt pie nodokļu harmonizācijas iespējām. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs deputāts Rūks. Jā, Rīķa Cinta. Jā, liels paldies priekšstādātāji. Es arī vispirms gribētu sirsnīgi pateikties Salīnī kungam Runājot par jaunu darba vietu radīšanu Eiropā, labi apmaksātu darba vietu radīšanu, uh, šeit tiešām ir runa par pārdales cīņu starp nodokļiem, kas uh, uh, iet patēriņā, un ot, no otras puses savukārt uzņēmuma līdzekļiem, kas paliek uzņēmumā, lai veicinātu pētniecību, un vienmēr tāpēc krīzes apstākļos ir uh, labi eh, tiem uzņēmumiem, kas rada darba vietas un nodrošina ražošanu, eh, viņiem dot eh, šos līdzekļus, lai nodrošinātu darba ņēmējiem labus ieņēmumus. Tāpēc ir svarīgi vienmēr domāt vispirms par to, ka tikai tas, kas tiek saražots, to galu beigās var arī sadalīt. Tas ir izšķirošais. Protams, lielie starptautiskie koncerni ļoti ir optimizējuši šo jomu un uh, apmēram 4% eh, vidēji tiek maksāts nodokļos, un mazie un vidēji uzņēmumi maksā 80% nodokļus, un tāpēc šeit būtu labi, ja šeit eh, tiktu visi eh, ņemti kopā un tiktu pārreikināts tas viss. Maziem un vidējiem uzņēmiem tas būtu izdevīgāk. Un mērķiem vajadzētu būt, lai tas notiek neskatoties uz ieņēmumiem. Uh, vienkārši, lai investīcijām un algam atliktu līdzekļi. Un šeit mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un tajās jomās, tajās reģionos, kur ir lielāks bezdarbs, tur ir eh, tiešām jābūt eh, radikāliem, jādomā, kā veicināt jaunos uzņēmumus, varbūt, ka eh, viņiem dot trīs gadus tādu atelpu, uh, Uh, un tāpēc ir jautājums par uh, uzņēmumu nodokli. Uh, tas ir saistīts vienmēr arī par konkurē, ar konkurētspēju. Un ja ir konkurētspēja un labi pētniecība, tad attiecīgi var arī radīt darba vietas un maksāt nodokļus. Līdz ar to apsveicu Salīnī kungu, viņš tiešām ir labu darbu paveicis, kas Eiropu nostādīs labākā pozīcijā. Paldies! Paldies! Un tagad Eiropas komisijas vārdā takso ģenerāldirektoru pārstāvis Iliekungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Paldies, ka esat uzaicinājuši mani izteikties par šo atzinumu. Vispirms eh, komisija ir eh, ļoti priecīga, ka no 1 līdz 3 punktam ir tik pozitīva attieksme, un tas pilnībā sasaucās ar komisijas eh, idejām. Rīcības plānu komisija jau ir pasludinājusi, un tāpēc eh, eh, starptautiskajiem uzņēmumiem CTP būs obligāts lai nebūtu tā, ka daudz, ka starptautiskās um, starptautiskās kompānijas, izmantojot nodokļu ekspertus, var tiešām izvairīties no maksāšanas par datu aizsardzību. Mēs tiešām ceram, ka oktobrī paredzētais ECOFIN ministru sanāksme runās par šo jautājumu, kā to sakārtot. Un, eh, protams, jārunā arī par to, eh, kāda informācija tiks pakļauta automātiskajai informācijas apmaiņai un kāda noteikuma tiks piemērota par nodokļu kredītiem. Tas jau ir iestrādāts mūsu rekomendācijās 9. gadā, tātad uzlabot situāciju tajā, kā varētu tikt pieļa, pie, piešķirti nodokļu kredīti vai nodokļu brīvdienas, un um, mēs, protams, atbalstam šo ideju, ko ir Salīnīkungs iestrādājis savā atzinumā. Par sesto es vēlētos būt tāds striktāks, jo m, mm, varbūt neiešu DJ competition uh, lauciņā, bet uh, tikai dalību valsts ir pakļauta reģionālajai palīdzībai, piemēram, jautājums par Madeiru, kas ir izņemta no nodokļu sistēmas Portugālē, tai tiek piemērot citi noteikumi, tikai tad tas darbosies. Tas arī ir patreizajā momentā viss. Paldies! Paldies! Paldies! Eiropas komisijai. Un tagad došu vārdu referentam, jo, kā jau mēs dzirdējām, par jūsu priekšlikumu tika saņēmts nevien, neviennozīmīgi viedokļi. Un tagad eh, jūs pēdējās, pēdējās idejas. Paldies! Es vēlētos pateikties kolēģiem, jo, manuprāt, Vispārīgos vilcienos mēs varam konstatēt, ka lielākā daļa tā kā piekrīt tam, kas ir rakstīts manā atzinumā. Bet, eh, protams, laika pa laikam ir jāpārskat savi principi un jāpaskatās uz problemātiskajām eh, lietām. Jo, ja jau mēs strādājam kā ierasts, tad neko jaunu mēs neradīsim. Jo izmaiņas nevienmēr ir sliktas. Protams, tā saucamās brīnā, brīvās zonas, um, tas ir viens no instrumentiem, kurš uh, ir pret nodokļu paradīzēm, jo brīvās tirdzniecības zonas patiesībā tas jau nav nekas tāds, ko es uh, Es esmu gatavs aizstāvēt liekot savu galvu uz ežiņas, bet brīvās eh, tirzniecības zonas, piemēram, Itālijā, bet arī citās valstīs, kurās tādas ir, tieši mazie uzņēmumi izmanto šo instrumentu. Tātad eh, tas ir instruments, kur kontrolē valsts, un tas nav tāds eh, pamatpaņēmiens šis instruments eh, tiek izmantots tikai kā izņēmums vai kā atsevišķs instruments. Ja, piemēram, kāds uzņēmums varbūt neierakstās vispār pieņemtajos lāmi, lā, rāmjos, tad vajadzētu izveidot šādu īpašu piegājienu. Nodokļu konkurence. Nedomāju, ka mums no tā būtu jāatsakās jo pretējā gadījumā tie, kas e, jau tā ir vāji, tie paliks vēl vājāki, bet e, es un D un go kolēģi teiktais, kolēģi, kad jūs tā sakiet, tad e, neaizmirsīsim, ka mums ir jāatbalsta tie, kuri nevar atļauties nodokļu turismu. Es patiesībā esmu maza uzņēmēja dēls, un tāpēc es ļoti lielā mērā jūtu līdzi visiem maziem uzņēmumiem. Mums ir laiks līdz oktobrim, lai tekstu vēl pieslīpētu. Protams, diskusijas ir, bet esmu pārliecināts, ka tās būs arī turpmāk. Priekšsēdētājs, jā. Skaidra atbilde. Grozējuma iesniegšanas termiņš ir 1. oktobris, pusdienlaiks. Un tagad 4 minūtes pārtraukums, jo mums bija jāsāk nākamā jautājuma izskatīšana precīzi 5. 4 minūtes pārtraukums. Sorry, I was slightly too long. Es atvainojos, eh, es eh, apmaldījos Eiropas parlamentā, tāpēc nedaudz aizkavējos. Jā, dažkārt tā var gadīties. Ja es eh, drīkstu, tad gribētu sveikt mūsu vidū Petros Formālis, kurš ir tirgus pieejas un rūpniecības un uh, um, izējumateriālu nodaļas vadītājs DigiTrade. Un uh, tagad mums būs uh, komisijas sniegta īsta pārskats par tētipu sarunām. Kā jūs varbūt atcerēsieties, uh, mēs uh, tikko esam noslēguši desmito formālo sarunu kārtu. Pēdējā sarunu kārta notika Briselē 13. līdz 17. jūlijā šogad. Un ir ļoti svarīgi, ka jūnijā G7 eh, līderi, ne DG, bet G7 līderi, tā skaitā eh, Junkers, Tusks un Obama, deva Eiropas Savienībai un ASV skaidrs norādes, ka vajadzētu intensificēt sarunas par tētipu un identificēt to, kādā veidā jāvirzās uz priekšu visās jomās. Tas pats attiecas uz uh, ASV kongresu, kas jūnijā pieņēma tiesniecības politikas veicināšanas likumu, kam ir paredzēts uh, atbalstīt tiesniecības sarunas. Tātad abas puses Atlantijas okeāna abos krastos tiek aicināts virzīties uz priekšu ātrāk, un jūlijā uh, Oh, parlaments eh, pieņēma savus ieteikumus Eiropas komisijai attiecībā uz transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību. Un um, šis ir ļoti svarīgs brīdis pēc eh, mūsu ieteikumu pieņemšanas, eh, pēc G7 sanāksmes, pēc desmit sarunu kārtām Eh, lūdzu, Sonels kungs, eh, došu jums vārdu, un jūs mums informēsiet par desmito sarunu kārtu. Ja būs kādi jautājumi par devīto vai astoto sarunu kārtu, tad uh, droši vien, ka to arī varētu apspriest. Lūdzu, jums vārds. Labvakar visiem un paldies, ka atkal tiekamies mūsu regulārajā viedokļa apmaiņā jūsu komitejā par TTIP sarunām. Pagājušā šāda tikšanās, ja pareizi atceros, bija mājā. Un eh, tagad es varbūt priekšsēdētāju kungs ierosināt sekojošu darba kārtību. Iepazīstināšu jūs, kur šobrīd atrodas sarunas, un tad varbūt specifiskāki teikumi par vispirms enerģiju un par izējumateriāliem. Un no otras puses par mazo un vidēju uzņēmumu sadaļu šajā noliegumā. Un, protams, visi e, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi jūsu komitejas darbam. Vispirms e, vispārējā stāvokļa raksturojums. Kā jūs ziniet, tētips sarunas ir pietiekami sarežģītas un kopš eh, paša sarunu sākuma komisija eh, ļoti konstruktīvi ir mēģinājusi šīs sarunas vēst. Un eh, kopš pagājušās tikšanās reizes maijā, kad tikāmies, daudz kas ir noticis abās Atlantijas okeāna pusēs. Kā jūs teicāt, ASV kongress ir pieņēmis nodibināja tādu tirniecības eh, palīdzības eh, biroju, kurš šobrīd eh, palīdz Obamam vienoties par šīm sarunām, un viņiem tā kā tas gandrīz izdevās, bet beigās viņi nevarēja vienoties par mašīnu un piensaimniecības sektoru. Un uh, Amerikas Savienoto Valstu administrācijas uzmanība ir burtiski tuvākajās nedēļās atrasināt domstarpības. Tētips turpināsies un um, šī, šīs sarunas tiek uzskatīts par prioritizētām arī administrācijā un uh, iespējams, ka mazliet pamainot uh, likums, kongress ļaus Amerikas Savienotajām valstīm brīvāk izturēties par dažādām tēmām. Jūlijā pieņemtajā parlamenta rezolūcijā parlamenta deputāti ar lielu balsu vairākumu deva tādu savu politisko svētību pēc sarunām. Protams, mums ir vairākas platformas un mēs vēlamies tādu vispārēju nolīgumu. Pavisam nesen, pagājušajā nedēļā, komisija ir pieņēmusi priekšlikumu par investīciju aizsardzības plānu un par investīciju tiesu sistēmu. Un eh, lielā mērā šī ideja balstās uz eh, konsultācijām ar Eiropas eh, parlamentu, tātad Eiropas parlamentāriešu teikto, iesaistīto pušu teikto. Un šobrīd mums šeit runājot, Imta komitejā notiek sēde, un mani kolēģi arī šo priekšlikumu jaunākās idejas prezentē Imta komitejā. Un eh, doma ir sekojoša, kad eh, šis priekšlikums par ļoti aktuālo tēmu būs tā kā izdebatēts parlamentā un arī mm, dalību valstīs, tad eh, pirms mēs, pir, pēc tam, kad būs notikušas šīs debats, mēs sagatavosim savu galīgo priekšlikumu. Protams, eh, mūsu mērķis ir vienoties ar Obamas administrāciju un mēs eh, ļoti daudz strādājam pār nozarēm, lai to sasniegtu. Un ceram, ka mums tas izdosies līdz šā gada beigām. Eh, protams, saturam ir kvalitāte ir jābūt svarīgākai par kvantitāti, proti ātrums, kādā mēs panāksim vienošanos, nav būtisks. Galvenais, lai saturs būtu labs bet eh, Malmstrēms kundze jau ir devusies uz Vašingtonu un rītā tiksies ar saviem atbildīgajiem <clears throat> partneriem otrā okeāna pusē. Mums eh, ir nepieciešams izveidot eh, tādas iespējas, kas ļauj mums parādīt tarifu pakalpojumu labums, tas attiecās uz iepirkumu un uz pakalpojumiem, jo papildus maksājumi. Mums ir jābūt tātad skai, pilnībai skaidrībai runājot par iepirkumu tirgu. Mums ir atklāti jārunā par tādām ļoti delikātām tēmām, piemēram, dažāda līmeņa palīdzība dažādās federālajās valstīs, pavalstīs. Un, protams, politiskajā līmenī mēs varam vienoties par sākotnējo iepirkumu piedāvājumu, un Eiropas pusē ir ļoti svarīgi, ka visas tirgus pieejas parametri tiek izsvērti. Mums vēl palīdz daudz darāmā, strādājot pie regulatīvajiem jautājumiem, un, protams, kā augsta līmeņa vienošanai ir jāiekļauj arī tas, ka patreizēja aizsardzības līmeņi netiks mazināti, tie saglabāsies tādi paši. Un, protams, e, diskusijas par nodokļiem dažādās nozarēs, diskusija vēl ir daudz. Par noteikumu pīlāru mēs vēlamies intensificēt sarunas par Eiropā ļoti svarīgiem jautājumiem, tādi kā geogrāfiskā indikācijas norāda. Uh, un eh, citas ar eh, izēvielām un izē, izēvielām saistītiem jautājumiem. Un Eiropas Savienības priekšlikums par tirdzniecības ilgspējīgu attīstību būs eh, viens no būtiskākajiem jautājumiem nākamajā sarunu kārtā. Komisija atbalsta ideju, ka šim nolīgumam ir jābūt augstas raudzes, un tuvākajos mēnešos arī izšķirsies, kāda būs eh, dalību valstu loma un kā mums izdosies eh, pozitīvi noskaņot arī sabiedrību. Šobrīd tā kā sarunas drusciņi piebremzējās, bet eh, komisija plāno dalību valstīs īstenot izglītojošas kampaņas. Un, protams, ka eh, sarunu vedēja ir komisija, bet uh, ir jau arī daudz citu spēlētāju, kas lietas bīda Eiropas līmenī. Komisāra Malmstrēm vēlas redzēt lielāku caurskatāmību un vienīgās izmaiņas brīvās eh, tirdzniecības noliegumā. Tā, tātad mēs vienmēr centīsimies panākt vairāk pārskatāmības par enerģiju un izējumateriāliem. Desmitajā raundā jūlijā mēs turpinājām tehniskas eh, detaļu izvērtēšanas un, protams, eh, viss enerģijas un izē materiālu nodaļa eh, šajā jautājumā Amerikas Savienotās valsts vēl nav pieņēmušas politisku lēmumu. Vienlaicīgi mums ir jāmēģina rast visi nepieciešamie komponenti šai izai materiāla un enerģijas eh, pakopnē. Un tas eh, ciešā mērā sasauc ar G7 secinājumiem. Un tie ir secinājumi, kur tika izstrādāti jūnijā. Un šajos secinājumos arī ir mudināts pātrināt darbu pilnīgi visās jomās. Un uh, censties panākt vienošanos ikvienā no, ikvienā no tēmām, ikvienā no apjomiem līdz šā gada beigām. Ir svarīgi uzstve, uzsvērt arī to, ka enerģijas un izējumateriālu domēnā mums ir svarīgi panākt e, tādu adekvātu vienošanos. Protams, mums ir daudz darāmā, un eh, grūtības ir jārisina, piemēram, eh, Eiropas uzņēmumu pie, eh, pie, pieeja Eiro, Amerikas jēlgāzei un jēlnaftai un gāzes iegulām, bet šobrīd tas nav iespējams, jo Amerikas Savienotajām valstīm ir īpaši likumi. Mēs esam lielā mērā pateicīgi parlamenta atbalstam un pieņemtajai rezolūcijai, kurā ļoti skaidri parādās energo drošības jautājums saistīts ar konkurenci un citiem jautājumiem, kuri arī būs politiski svarīgi tētip sarunās. Atgriežoties pie jūlija sarunu kārtas, tajā mēs e, detalizēt runājām par izējuma materiālu jautājumiem, īpaši kādus e, izējuma materiālus tā kā iekļaut šajā līgumā un runāt par tiem konkrēti, un kā izvairīties vēl no projām eksistējošajām barjerām tas varbūt netik daudz skar starp Amerikas Savienotajām valstīm un ASV, bet eh, saistībā ar trešajām valstīm, kurās mums ir kopīgas intereses. Mēs um, esam paredzējuši arī kopīgu rīcību energo jomā un diskutējām arī par iespējumu sadarbību šajā jomā, kā arī runājām par to, kā šīs eh, sadarbības aktivitātes iekļaut eh, līgumā. 19. oktobrī Miami sākas nākamais eh, tētips sarunu rauns, un tad mēs runāsim tieši par enerģijas jautājumiem. Un eh, nolūks būs diskusijas centrē tieši uz šiem jautājumiem. Un tā kā tuvojas gada beigas, tad e, mums arī būtu jāpabeidz tehniskās diskusijas par dažādiem komponentiem šajā enerģijas un izējumateriāla domēnā, bet tam ir nepieciešama politiska lēmumi, kuri tad e, sasauktos ar G7 lēmumiem. Un e, burtiski pāris vārdu par MVU Kā jūs noteikti atminaties, TTIP ir pirmais šāda veida nolīgums, ko mēs noslēdzam ar trešo valstu, kurā mēs īpaši esam izveidojuši MVU nodaļu. Un abas līgumslēdzējas puses ir viensprāts, ka tas ir svarīgi. Vēl esam vienojušies ar Amerikas Savienotajām valstīm, ka šajā nodaļā būtu galvenā uzmanība jāvēlta uz sadarbību, informācijas apmaiņu un tādu MVU komitejas izveidi. Sadarbības sadaļa ir pavirzījusies sarunās vis tālāk uz priekšu, un eh, tā balstās uz eh, komisijas un Amerikas Savienoto Valstu atbilstīgo dienestu eh, darbību. Tātad ir jau identificēta vesela virkne joma, kurā tieši tiek diskutēts par MVU informācijas apmaiņu. Šeit vēl ir daudz darāmā, lai vienotos ar Amerikas Savienotajām valstīm, e, kāda veida informācija tad tiks nosūtīta un kādus instrumentus tam atvēlēt. Eiropai vajadzētu labāk izprast tās iespējas, ko radīt šāda līguma slēgšana un arī kādi nosacījumi paredz, kā notiks eksports uz ASV. Mēs e, vēlamies sagatavot tādu īpašu portālu, kurā varētu šo informāciju apkopot, un tāda pati informācija būs arī ASV. Mēs e, joprojām diskutējam par to, kā tas e, varētu tikt atrunāts. Un trešais MVU komitejas izveida šā nolieguma ietvaros. Tas ir svarīgi tāpēc, ka MVU, protams, vēlas e, iegūt no šā līguma, jo uz MVU jau attieksies arī citas nodaļas, ne tikai īpašā MVU nodaļa. Tāpēc eh, mēs vēlētos, lai šī MVU komiteja tad izveidot tādu kā saiknis ar dažādajām līguma nodaļām un uh, ieinteresētajām pusēm. Un, uh, protams, mēs varam diskutēt par šo jautājumu vēl, lai vēlāk saprastu, kāda ir šī starptautiskā nolīguma sadaļa. Tātad tās bija trīs daļas, pie kurām turpinam šobrīd strādāt un turpināsim arī 11. sarunu kārtām. Un um, es vēlētos teikt, ka šī ir tāda nodaļa, kurā salīdzinot ar citām nodaļām mēs esam panākuši ļoti lielu progresu attiecībā ar ASV. Bet, protams, vēl ir daudz darāmā. Šeit tad arī beigšu Un, protams, būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. First. Paldies, un uh, pirmais uh, runātājs būs Pols Rubiks. Jā, Rika. Jā, sirsnīgs paldies par šo informāciju. Manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs par to diskutējam, kā šīs ekonomikas uh, telpas abas uh, savienot tādā veidā, lai ieguvējs būtu abas. Un, uh, protams, ka enerģētika un izēvielas uh, šai komitejai ir galvenie jautājumi. Kā šobrīd izskatās ar iespējām uh, no Amerikas eksportēt enerģiju? Kāda šeit ir, kāda ir licenču noteikumi un vai enerģijas harta tiks piemērota? Un vai enerģētikas harta ir pamats šajās sarunās? Otrs jautājums, kas man ir attiecībā uz rūpniecības politiku. Šodien mēs, piemēram, redzam Volkswagen gadījumu, kad ir 18 miljārdu eiro uh, soda nauda maksājama, un redzam Eiropas Savienības sarunas ar Google, kur ir paredzētas liels soda naudas. Šīs soda naudas uh, arī ir tāds kā augstais nodoklis Un uh, esam runājuši arī jau par uzņēmumu nodokļiem. Kā jūs vērtējat šīs soda naudas, soda maksājumus, un vai tas tiek ņemts vērā sarunās? Trešais jautājums par uh, valsts iepirkumu, valsts un pašvaldību iepirkumu. Kā uh, turpināsies ar šo Buy American likumu? Uh, ko amerikāņi no mums prasa kā pretī? Uh, kas tiek apspriest sarunās. Un attiecībā uz maziem vietējiem uzņēmumiem mans jautājums ir sekojošs. Ko šajā tētip var paredzēt uh, vairāk, kā tas ir uh, tiešniecības atvieglojumu un nolīgumos, ko tagad uh, rāda PTO? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Kirton Dālinkundze. Yeah, um, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji paldies par izklāstu, un es atvainojos, ka es ierados, kad jūs jau savu izklāstu sniedzāt. Tāpat es apsveicu to virzību spriež, kas ir panākt MBU ziņā. Viens no izaicinājumiem šeit bija attiecās uz caurskatāmības trūkumu savienotajās valstīs attiecībā uz valsts līmeņa noteikumiem un saistību situāciju kas notiek ar, eh, kā virzās uz priekšu savienoto valstu noteikumu eh, katalogu veidošanu. Tālāk par izējiem materiāliem trešajās valstīs, kam ir savstarpēji interese. Abiem kontinentiem šobrīd ir likumdošana, kur mēs to nosakām par konflikta minerāļiem un arī būtiski jautājumi attiecas uz IT. Un un jaunajām tehnoloģijām. Konflikts minerāli būtiska sadaļa runājot par izēvielām, jo šis būtu zelta standārts nolīguma veidošanai, ja mēs vēlamies uzlabot savus noteikumus šajā ziņā. Un visbeidzot, mēs zinām, ka Savienoto valstu valdība nesen ir pieņēmusi milzīgu pētniecības projektu civilā un militārā jomā attiecībās ir energoefektivitāte un ir jādomā, kā savienotās valsts enerģija tehnoloģijas ziņā e, būs ar vadošo lomu pasaulē. Kāda veida kooperācija ir iecerēta? Jūs pieminējat kopīgas projekts. Kāda veida kooperācija ir iecerēta šeit, lai mēs nezaudētu savu tirgus status, runājot par energoefektivitāti un tehnoloģijām? Paldies! Eh, nākošais runātājs Menīres kundze no Aldas. Paldies par jūsu izklāstu un eh, esmu gandarīta par dzirdēto un var tikai piekrist jūsu apgalvojumam, ka mums ir vajadzīgs vairāk politiska atbalsta no dalību valstīm. Esmu no Austrijas un uh, var apliecināt, ka e, šis nav vienkāršs uzdevums. Ir komunikācijas pūliņi jāuzsāk e, sadarbojoties dalībvalstīm un komisijai, un šajā sakarā mēs cieši sekojam jaunajiem priekšlikumiem attiecībā uz investīciju tiesu, un es gribētu zināt no jums, kāda ir pašreizējā situācija, un arī, lai komisija panāktu to, ka MBU sakarā tiktu ņemtu svērā viņu interesi šajā jaunajā priekšlikumā un lai tiem tiktu nodrošināta piekļuvi ikvienai sūdzības procedūrai. Paldies par jūsu sacīto nākošais runātājs no GOE, deputāte Lopesa Bermeo. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, par sniegto informāciju šajā desmitajā sarunu kārtā. Praksē vēlos darīt zināmas vairākas bažas, kādas izskanēja mūsu grupā. Goē. Praksē mūsu bažas no, ir tas, ka tiek atvērtas durvis, lai savienotās valstis e, uzspiestu savu liberalizējošo stratēģiju Eiropā, ka tas varētu būt Eh, būtiski gan vides, gan darba aizsardzībai un varētu tikt grautām mm, eh, esošā konkurence. Gribu norādīt, ka ļoti daudz komisijas politika šķiet eh, anticipē to, kas nāks līdz TTIP deregulējumu ziņā. Nozara var būt smagā, Eh, nozarēm un valstīm ar zemāku pievienoto vērtību, tā skaitā Spānijai valsts, eh, kur var tikt pāreksploatēts darba spēks, piemēram, Spānijā var izvest tādas nozeres kā autorūpniecība, ķīmiskā rūpniecība un eh, ka tiek atkārtot tie sliktie darba apstākļi, kādi jau ir uh, bijuši vērojami. Tāpat arī var e, TTP novest pie lielākas atkarības no importa no ASV vai arī pie tā, ka izzūd pašu rūpniecību pēc tam, kad ir e, zudušas saiknes, kas to saist ar teritoriju. Un visbeidzot, e, pieauga monopolistiskās kontrolas iespējas. Mēs esam noba žījušies, ka varētu tikt eh, privatizētas vislabākās tehnoloģijas dažu multinacionālu uzņēmumu rokās. Paldies! Nākošais runātājs Bolerī no e FDD grupas. Grazie, Presidente. Io vorrei solo approfittare. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izmantot komisijas klātbūtni, lai uzdotu eh, īsu jautājumu. Vai mēs varam saistīt Ķīnā notiekošo ar Savienoto valstu eh, TTIP eh, projektu. Paldies! Nākošais runātājs Kristiāns un. Sorry about that man gan teica, ka tas attiektos tikai uz koordinatoriem, vienkārši jautājums attiecībā uz regulatīviem jautājumiem un standartizāciju. Mēs rūpīgi iepazināmies ar sarunu dokumentiem, kas būtu ar visai ambiciozi, bet maz detalizēti. Cik tālu ir pavirzījušās sarunas šajā jomā. Cik aiz, es saprotu, vēl aizvien nav mandāto interesētajām pusēm attiecībā uz standartizācijas sarunām, kā, kā Hansi, un arī ir vairākas regulātoru grupas, kas mūs ir apmeklējuši no Vašingtonas. Un pagaidām nav vienprātības šajā jautājumā, jo nav salīdzināmas sistēmas savienotās valstīs un šeit. Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz to, kas norādīts sākotnējā darba dokumentā? Paldies. Nākošais runātājs deputāts Pērrakī. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai un paldies par izklāstu. Es gribētu jautāt, vai komisija ir gatava pielikt pūliņus un labāk informēt deputātus otrkārt. Eh, otrais jautājums attiec uz strīdus atrisināšanu. Šeit būs kāda jauna struktūra, kā tā būs un kad tā sāks darboties. Paldies. Nāko, Nākošais runātājs deputāts Martēns. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par to, ka referents mums izklāsta pašreizējo sarunu stāvokli. Es sēžu otrajā rindā. Savienotajās valstīs aizvien vairāk amerikāņi ir pret šo līgumu, tā skaitā arī pilsoniskās grupas, politiskās grupas un Tieši tas pats notiek arī šajā Atlantijas kastā. Visi uzskata sev par zaudētājiem. Man ir vienkārši jautājums. Šīs sarunas, vai jūs tām vēl ticat, vai jūs nesat iecerējuši tās pārtraukt, kā daži to uzskatītu par labāku? Muito obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pirmkārt pateikties komisijai par sniegto tehnisko informāciju, jo bija ļoti interesanti to uzklausīt. Bet es nedomāju, ka varētu nodalīt eh, tehnisko informāciju no politiskā konteksta, un arī tikko kolēģis Martēns skaidri to norādīja, un tie, kuri uh, E, tic ārkārtīgi lielajām potenciālam un priekšrocībām mums Eiropai no TTIP nolīguma, mums vajadzētu izmantot iespējas, lai to izcelt, piemēram, enerģijas un klimata samits un e, kas pēc tam būs tā, e, rezultāts būs jauns tehnoloģiju cikls, kas varētu panākt lielu politisko eh, vienošanos, kuro, kurā piedalās Savienotās valstis un Eiropa. Kā teica kolēģis, ja mēs labi nesagatavosimies, tad var izveidoties situācija, ka eh, enerģijas līderu jomā nonāk Savienotās valsts, un mēs paliksim vēl vairāk iepakaļ nekā iepriekš. Tālāk, eh, Latīņa Amerikas situācija un sadarbība ar Dienvidu Ameriku. Kā mēs varam panākt to, lai TTIP tiktu izmantots, lai panāktu jaunu etopu Merkosur ietvaros? Pirms tam izskanēja, ka ir būtiski dot jaunu impulsu. Tad mums, kā Eiropas deputātiem, ir pienākums dot šādu impulsu. Un eh, jāapzinās, ka šis nolīgums var būt ļoti nozīmīgs pasaules nākotnē. Paldies! Un tagad pāris jautājumi no manas puses un arī piezīmes. Man jautājums var izklausīties ļoti vienkāršs. Ko nozīmē sarunu beigas? Kā tas ir jāinterpretē? Un kāds būs vispārīgais kalendārs pēc sarunu beigām? Jo mēs gribētu zināt, kad sāks darboties noliegums pilnībā. Otrakārt, domāju, ka īpašai enerģijas nodaļai ka tāda ir spēkā un ir ierakstīta sarungaitā, un ceturtais, trešais punkts - enerģija un nafta. Uh, robežu atvēršana tirzniecībai, eksports no savienotajām valstīm uz Eiropu un uz Eiropas Savienību. Eh, Tā skaitā sašķidrināta dabas gāze. Un eh, ceturtkārt informācija maziem vidējiem uzņēmumiem, vairāk pieminēja valsts iepirkumus, kas ir arī ļoti nozīmīgs jautājums MVU varētu būt pat vissvarīgākais no Eiropas Savienības puses. Mēs saprotam, ka šeit e, bija runa galvenokārt par tehniskiem jautājumiem, bet tomēr daudzi no tumbai, vairāki no tums ir būtiski un attiecas uz mūsu sarunu saturu vārds jums. Yes. Jā, paldies priekšstādātāji. Varbūt varētu sākt ar Martāna kunga jautājumu. Tas ir tāds eh, pamatjautājums mūsu diskusijās. Jā, paldies par eh, šiem jautājumiem. Centīšos pēc iespējas labāk uz tiem atbildēt. Es eh, esmu galvenais sarunu vedējs par enerģiju un izējuma materiāliem un nevis par visu nolīgumu. Atbildot uz Martāna kunga jautājumu, tur atbildi ir e, skaidra. Jā, mēs uzskatām, ka tas ir tāds fundamentāls nolīgums. Mēs uzskatām, ka mums ir daudz, kas iegūstams no tāda ambicioza tā tītipa e, nolīguma noslēgšanas, un mēs tiešām uzskatām, ka Eiropas Savienības ekonomikai ir nepieciešams šāds nolīgums šodien pat vēl vairāk nekā agrāk. Tātad mēs tiešām uzskatām, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, un komisija kā institūcija un komisārs un visi komisārs dienesti strādā dienu un nakti, lai eh, šādu rezultātu arī sasniegtu. Ja es drīkstētu tagad pāriet pie jūsu uh, jautājumu, jo tas, manuprāt, arī bija tāds fundamentāls un horizontāls jautājums. Jūs jautājāt, ko mēs eh, domājam ar sarunu noslēgumu. Es runāju par to, ka ir jānoslēdz sarunas un eh, ko mēs ar to domājam. Mēs ar to domājam, ka ar to tiek noslēgts sarunu vedēju darbs, kas tālāk noved pie tāda posma, kurā uh, katrā pusē atbildīgajām institūcijām ir jāizskata un jāapstiprina nolīgums, un mūsu gadījumā, kā mēs zinām, tas ir Eiropas parlaments un padome, kam tas ir jādara. Protams, ir, um, protams, jāizvērtē, uh, kāds laiks būs vajadzīgs pēc sarunu noslēgšanas, jo ir zināmi termiņi, Eh, ko nosaka tie noteiktie soļi, kas ir paredzēti, piemēram, eh, starptautisko nolīgumu tekstu eh, tulkošana, politiskā apspriešana institūcijās un tā tālāk. Tātad, tad, kad mēs runājam par to, ka pēc, tātad cenšam, centīsimies panākt sarunu noslēgšanu ar Obamas valdību, tad pēc tam uh, būs vēl vajadzīgs zināms laiks, lai nolikums varētu stāties spēkā. Un uh, tur būs diezgan ilgs periods, uh, jo tur ir dažādas specifiskas procedūras, kas vēl būs jāpiemēro. Priekšsādātājs jautā divi gadi. Jā, pieredze rāda, ka tas ir vairāk vai mazāk, jā, apmēram tāds laiks. Droši vien uh, tie varētu būt viens līdz divi gadi. Jūs jautājums priekšsādātāji kungs par, eh, nu, drīzāk tas bija komentārs par to, cik svarīgi ir, eh, lai būtu eh, atsevišķa sadaļa par RIM. Mēs cenšamies pēc iespējas vairāk progresa panākt tehniskajā līmenī, Eh, diskutējot par to, kas tad varētu būt eh, RM sadaļas eh, sastāvdaļa, gaidot, kamēr ASV pieņems savu politisko lēmumu par to, vai šādu sadaļu vispār iekļaut. Un tā kā gan uh, Eiropas Savienības, gan ASV pusē esam G7 kontekstā vienojušies intensificēt sarunas un esam ieskicējuši uh, kopīgus principus par katru sarunu sadaļu. Mēs ceram, ka tas arī ir uh, šis uh, mērķis gada beigas, arī panākt progresu ar M jomā, lai redzētu, kādā virzienā varam doties šajā jomā. Tagad jautājumi, kurus uzdeva deputāti. Rubika kungs uzdeva virkni jautājumu Jūs jautājāt ļoti konkrēti par to, vai enerģijas harta tiks piemērota eh, kādā sadaļā, kas varētu pastāvēt ATP ietveros par enerģiju un izēju materiāliem. Kā jūs zināt, mēs esam enerģijas hartas līguma puse, bet ASV tāda nav. Priekšlikumi, kurus esam iesnieguši apspriešanai ar ASV, daļa no tiem balstās uz principiem, kas tika izstrādāti enerģijas hartas līgumā, un tie ir spēkā soši principi, un mēs par tiem diskutējam ar ASV. Kā tad varētu šādus uh, augstus standartus uh, noturēt, piemēram, tranzīti jomā, enerģijas hartas līgums ir uh, um, novedis pie uh, zināmiem noteikumiem, kas varētu būt uh, arī brīvās tiesniecības nolīguma kontekstā uh, noderīgi. Jūs uzsvērāt arī to, cik svarīgi ir uh, šī Bajamerika likumdošana. Mēs zinām, ka valsts un pašvaldību iepirkuma kontekstā, kā jau es to minēju, ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp dažādajām uh, tirgus pieejas eh, pusēm, tirgus pieeja, valsts iepirkums, pakalpojumi, jo īpaši valsts un pašvaldību iepirkumā mēs vienmēr esam norādījuši, ka esam nobažījušies par tiem rezultātiem, kurus Buy America, jeb ja pērts Amerikas preci, eh, rada sarunās. Jūs jautājāt arī, kas vēl ir šajā nolīgumā vai kas varētu būt vairāk, ja salīdzinām ar PTO. Divi piemēri, ko apspriedām šo pēcpusdienu enerģētikas un uh, izējuma materiālu jomā no vienas puses un MVU, no otras puses uh, tie ir uh, tiešām tādi labi piemēri, kas varētu tikt pievienoti daudzpusējiem noteikumiem. Uh, Šobrīd noteikumi attiecas uz enerģiju un izējiem materiāliem, bet tie pietiekami nenosedz problēmas, kuras varētu rasties, eh, ja notiek tirzniecība vai investīcijas enerģētikas un eh, izējiem materiālu jomā. Un līdzīgi arī MVU vispār nav eh, atrunāti daudzpusējos noteikumos. Šie noteikumi ir vienādi dažādu lielumu uzņēmumiem Un šī ir pirmā reize, kad tiks izstrādāti konkrēti noteikumi, kas eh, attieksies konkrēti uz MVU. Un tad bija Kerklina Dālīna kundzes jautājums par cārskatāmības trūkumu ASV valsts līmenī. Jā, tas ir tāds vispārīgs jautājums, kas uh, ar ko saskaramies visās jomās, arī pakalpojumu un investīciju jomā, tētips sarunās. Jums ir taisnība runājot par MVU un to, kā izstrādāt informācijas eh, instrumentus MVU, tad būs svarīgi redzēt, kā mēs varēsim saņemt informāciju maziem un vidējiem uzņēmumiem, cik tālu varēsim iet, ne tikai federāla līmenī, varbūt arī štatu līmenī. Uh, tā ir problēma, un mēs to apzināmies un strādājam, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu šajā jomā. Jūs minējāt arī konfliktu minerālus un to likumdošanu. Šajā jomā ASV patiešām tiešām Doda Franka likuma ietveros ir pieņēmuši konkrēts noteikumus, proti, lai tiktu ievērota pienācīga rūpība, piemēram, attiecībā uz minerāliem, kas nāk no Lielo ezauru reģiona, un komisija pati ir piedāvājusi eh, Eiropas Savienības likumdošanas projektu, ku, par kuru parlaments eh, maijā pieņēma savus grozījumus, un par to tagad eh, notiek diskusijas padomē un tur ir mērķis uh, uzsākt pēc iespējas drīzāk uh, trialogu, tad, kad padomu būs pieņēmusi savu mandātu. Tas tieši netiek apspriests uh, TTIP sarunu ietvaros, un iemesls tam ir tāds, ka abas puses patiesībā jau ir izstrādājuši savu likumdošanu, balstoties uz vadlīnijām, ko ir izstrādājusi OECD ar ko mēs sadarbojamies. Tātad mums ir kopīgs pamats. Uh, mūsu likumdošanas, protams, nav identiskas un negribu spekulēt, uh, kāds tad varētu būt uh, galīgais rezultāts Eiropas likumdošanas darbam, bet pat ja tās nav pilnīgi vienādas likumdošanas, tad tomēr to mērķis būtu viens un tās uh, būs balstītas uz vienu un to pašu OECD starptautisko ietvaru. Par energoefektivitāti. Es norādīju, ka tā varētu būt tāda joma, ko vajadzētu apspriest e RM sadaļā un panākt līdzsvarotu rezultātu, un tā ir joma, kurā mēs daudz darām, un arī ASV daudz dara, runājot par um, <coughs> mēs vēlamies arī tā kā pārbaudīt šos standārtus un tad redē, redzēsim, vai mēs virzāmies uz tādu kopsaucēju šajā jomā vai nē. Nākamie jautājumi. Šķiet, ka bija deputāti, kur izteica e, šaubas un arī bāžas Lopes Permeho kundze par e, aizsardzības līmeni Eiropas Savienības iekšienē. Mēs e, šajā ziņā vienmēr esam mēģinājuši būt pēc iespējas skaidrāki un atkal un atkal ir jāatkārto, ka nekas šajā noslēgtajā līgumā neietekmēs mūsu aizsardzības līmeni, kas ir paredzēts jau spēkā esošajā likumdošanā. Un, um, protams, bieži mums uzdod jautājumu par ķīmiskajām vielām, ķimikālijām, un šeit jau darbojas rīčregula, Un e, tētip jau nav rīča regulas pārskatījums, nē. Tētip ir kā mēs kopīgi strādājot, sadarbojoties ar Amerikas Savienotajām valstīm, varam ko panākt. Un, protams, e, mūsu likumdošanas Eiropā un Amerikā atšķiras. Amerikāņiem ir sava rīča, varētu teikt, likumdošana, bet e, nē, rīča klāt mēs neskar, neķersimies. ja pareizi atminos, eh, tika uzdots jautājums, kas varbūt nav, saist, nav saistīts ar tētipu. Jautājums bija par eh, Ķīnu un tirgus ekonomikas statusu. Un, eh, protams, tas varbūt tā netieši ir saistīts ar šiem sarunām, jo Ķīna jau arī kā liels spēlētājs varētu tikt iekļauts kaut kādās sarunās, bet nu komentāru par šo neizteikšu. Standartizācijas sarunas. Edrunkungs uzdeva jautājumu. Šeit eh, mēs strādājam dažādos līmeņos, strādājam tehniskajā līmenī, sanitārās regulācijas līmenī, jo taisnība, sistēmas eh, abos kontinentos ir atšķirīgas, un tad mēs strādājam sektoru specifiski. Un eh, šeit, eh, protams, rezultāti ir atšķirīgi no sektora uz sektoru. Ir tāda sektora, kur ļoti labs progress ir panākts, piemēram, mašīnu rūpniecības jomā, tekstīlīs, cita lieta, Tur ir panākts ļoti daudz, un ir atkal tāda sektora, kur vēl daudz ir jāpanāk. Tā tad ir tāda daudzcēlšķaignaina aina. Vēl man uzdeva jautājumu par investīcijām. Es atkal neatbildu tieši par šo sarunu vešanas daļu, bet jūs uzdevāt jautājumu, vai Tātad eh, uzsākot ētikas sarunas, uzsākot eh, sarunas, bija tātad investīciju kodeks, investīciju tiesa, vienā eh, trešdaļa būs Eiropas Savienības iedzīvotāji un vien, viena trešdaļa no ASV un viena no trešajām valstīm, un šī tiesa varētu būt tā, kura izskatītu kādus strīdus, eh, gadījumus, uz kuriem attiektos, te, attiektos tētipa aizsardzība. Un eh, par to mēs runājam saistībā ar tētipu, bet eh, paralēli mēs, protams, diskutēsim ar citiem partneriem, lai izveidot tādu ilglaicīgāku mērķi tādu startautisku tiesu šajā jomā, bet, eh, protams, mēs sākam ar šīm divpusējām sarunām ar ASV. šķiet, ka esmu vismaz mēģinājis atbildēt uz eh, visiem jautājumiem. Varbūt, ja kādu esmu palaidis garām, tad esmu gatavs diskutēt eh, zem četrām acīm priekšsēdētājs. Paldies, kolēģi! Kurš vēl nav apmierināts ar sniegtajām atbildēm? Es neesmu apmierināts. Sašķidrinātā gāze, nafta, marčēlokums. uz jūsu jautājumu gan bija ļoti skaidra atbilde. Uz jūsu jautājumu bija skaidra atbilde. Mūsu uzaicinātais viesis tic eh, sarunu labam iznākumam, ka tas, eh, ko labu sniegs Eiropa. Euh, eh, delegācijas vadītājs izsakās Eh, pēc eh, komisijas oficiālās puses. Es jūs uzrunāju kā sarunu eh, partneri, vai jūs tai ticat, ka jūs tiksiet līdz galam? Es ticu, jā. Euh, jūs. <clears throat> Esiet droši, ka es tam ticu pilnībā. Priekšādā te jūs teicāt, ka neesat. Uh, mierā ar enerģiju, atbild par enerģiju. Far, it's clear that uh, in the context of the energy. Un uh, sašķidrinātās dabas gāzes un izēvielu jautājumu mēs runājam par daudziem jaunā. Related to difficulties that we are facing in our bilateral trade and investment relations. Un uh, tāpat ir jautājumi kas, kuros mūsuprāt e, TTIP palīdz veidot e, globālākus noteikumus LNG un izēju vielu jomā, un mēs varam izmantot šīs sarunas, lai attīstītu noteikumus 21. gadsimta jautājumiem. Pirmām vienādojumu daļai, kas ir divpusējās Eh, problēmas, kurās mēs saskaramies ar, ar savienotajām valstīm, eh, kur ir runa par izējumateriāliem tā, un tāpat LNG un naftu, ir visai plaši jautājumi, kurus mēs skatīsim šajā sarunās. Un esiet droši, ka šīs prioritātes ir visai augstu mūsu sarakstā. Paldies, eh, Salmaldis kungs, paldies par skaidrojumiem, un mēs cerīgi raugāmies uz nākošo sarunu kārtu un jūsu prezentāciju mūsu itre komitejā. Kolēģi, mēs tiekamies rīt pulksten deviņos. Paldies!